verehrte <coughs> Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Apsigūdātie kolēģi, dāmas un kungi, mēs sākam sēdi. Tad mēs jau turpinām. Tātad ir jums pieejams arī daudzās valodas, un tomēr arī daudz no tām netiks lūkots. Darba kārtība savukārt jums ir jau darīt zināma, un ja jums nav nekādu iebildumu, tad tā tiek uzskatīta par apstiprinātu un pieņemtu. Šķiet, ka mums ir. hardware. It's now, now, fun now it's, it's functioning. <clears throat> Dann <clears throat> äh, diese Sitzung. Äh, Šī sēde ir arī šobrīd tieši pārraidīti tiek eh, Eiropas parlamenta mājaslapā. Savukārt 9. februārā mums notiks eh, darba seminārs kopā ar ārlietu komiteju. Un tas ir beidzot sadarbībā ar padomu un komisiju, un es ceru, ka ir svarīgi, lai tiešām arī pirms šī parlamenta sasaukuma beigām mēs izstrādāt savu atzinu par sevis drošību. Arī mūsu um, Igaunijas kolēģi tātad tieši ir pievērsušamies kiberdrošībai un uzskat, ka tas ir um, ļoti nozīmīgs jautājums, kas mums ir jāsagatavo vismaz kā rezolūcija, kas izrēt no šīs uh, diskusijām. 9. februārī, 7. 10. februārī arī izskatīsim Bērskundas uh, ziņojumu par ieroču izplatīšanu. Un es ceru, ka arī šajā sēdē piedalīsies augstā pārstāvja Javiera Solans pārstāvis. Šodienas darba kārtība. Mēs esam paredzējuši pievērties eh, ciņai pret terorismu. Tas izriet no Eiropas drošības stratēģijas, jo tieši šajā dokumentā terorisms ir minēts kā viens no galvenajiem draudiem. Līdz ar to esmu aicinājis ierasties Eiropas Savienības koordinātoru eh, Žildu Kehovu, tāpat arī augsto pārstāvi no Interpola, eh, Pieru Rolānu un īpašo apkarošanas amatpersonu um, Vasilejos Teolafalos, kurš tātad arī pārstāv Inter, Interpola sabiedrības drošības un terorismas apkarošanas nodaļu. Kopā ar Pilsonu brīvības ieslietu un iekšlietu komiteju un cilvēku tiesību komiteju mēs sveicam jums šajā publiskajā uzklausīšanā. Kā jau iepriekš minēju, un kā minēts arī stratēģijā, terorisms ir viens no galveniem draudiem dalībvalstīm. Terorisms um, bāzējas uz savu darbību, taču mums ir svarīgākais apkopot būtisko informāciju, lai varētu sākt apkarot terorismu. Tieši tāpēc šāda informācijas apmaiņas starp visām iestādēm ir būtiska visām iestādēm, kas iegūst informāciju par terorismu tīkliem. Līdz ar to šāda sadarbība starp iestādēm, organizācijām, kā piemēram Eiropas Savienība, NATO, Interpolu un atsevišķām dalībvalstīm, ir īpaši jāveicina, lai mēs nodrošinātu ciešu aiz, aizsardzību saviem pilsoņiem. Tieši tāpēc iepriekšējā sēdē, kurā piedalījās arī Uh, Eiropas padomas un Eiropas uh, Interpolu pārstāvi, lai viņi pārstāstītu mums par to, kā notiek sadarbības starp šīm iestādēm, īpaši informācijas apkopošanā, un kā īstenībā darbojas Eiropas Savienības iestādes, un ko viņas dara, lai apturētu terorismu darbību un nepieļautu terorismu darbības. Un vispirms došu vārdu Kerhovkungam. Merci, monsieur le président. Merci Jā, paldies priekšsādātāji. Paldies jums par uzaicinājumu piedalīties. Šķiet ir otrā reize, kad es jau varu viesoties jūsu komitejā, apakškomitejā. Un uh, es uh, tiku informēts, ka man rīcībā būs apmēram 10-15 minūtes. Līdz ar to sniegšu īsu ieskatu par um, aktuālākiem ziņojumiem, kurus esmu iepazīstinājusi jau Eiropas padomē, un tagad arī iepazīstināšu jūs ar šo ziņojumu par Interpola darbību informācijas apritē un apmaiņām. Šāds ziņojums tiek sagatavots reiz sešos mēnešos par uh, terorismu apkarošanu. Un tas ir um, dokuments, kas apraksta mūsu darbību un situāciju. Un es tagad īsumā gribētu sniegt tajā ieskatu svarīgākos jautājumos. Pirmais lielais jautājums ir par mm, informācijas aprietu un apmaiņu. Mēs ļoti cieši strādājam jau sākot no 11. septembra. Un esam pastiprināti pievērsuši uzmanību. Un tagad mēs galvenokārt pievēršam uzmanību informācijas uzticamībai, cik viņa ir uzticama, cik lielā mērā mēs varam paļauties uz savākto informāciju. Līdz ar to mēs esam izveidojuši tīklu starp um, dalībvalstīm, kas ietver gan DNS, gan arī pirkstu nospiedumus. Tas ir izriet no prīmas konvencijas. Tāpat mums ir uzsākts arī projekts par nozaudētām vai nosaktajām pasēm, kas arī tiek ievietots vienotā datubāzē. Šī informācija līdz ar to ir pieejama tad, kad mēs iedarbināsim SIS-2, mums būs iespējas arī um, ļoti ātri e, pārbaudīt dats vai pases turētājs um, šobrīd galu galā neizmanto kādu nozaktu vai pazaudētu pasi. Tie ir tādi ļoti svarīgas detaļas, kuras mums paver lielākas kontrols iespējas. Taču mums ilgtermiņā ir jāizveido ilgtermiņa stratēģija par datu un informācijas apkopošanu un dalīšanos ar šo informāciju. Komitejā tomēr mums jāatzīst, ka mums nav izdevies vēl izstrādāt pietiekami skaidru vīziju attiecībā uz datu apkopošanu un informācijas dalīšanos. Iespējams, ka mums tomēr jāatzīst, ka trūks zinām efektivitāti mūsu darbā. Mēs esam noteikuši tās eh, mūsu iespēju robežas šobrīd, un mums nav nodoms apkopot pilnīgi visu informāciju, kas varētu būt vien iespējama. Mēs, protams, gribam ierobežot un līdz ar to filtrēt šo informāciju un atsījāt tiešām būtisko. Līdz ar to te vēl mums ir jāveicināms darbs. Mēs labi apzināmies, kāds ir mūsu vajadzības, taču mums ir arī vajadzīgs izstrādāt politi politisku stratēģiju vīziju, nosakot arī mūsu darbības ārējās robežas kas tad līdz ar to mums ļautu virzīties uz priekšu daudz straujākā tempā un nodrošināt arī iedzīvotājiem paļāvību uz mūsu darbu, ka viņi zina, kas ir mūsu kompetences un savukārt, ko mēs negrasāmies darīt. Mēs arī šobrīd, protams, īstenojam to likumdošanu, ko pieņēma padomu 2005. gadā, kas uzliek par pienākumu dalībvalstīm nodot būtisko informāciju Europol un Eurojust tīklos, um, regulāri attiecībā ar, ar meklēšanā esošām personām un daudziem citiem datiem. Mums ir arī izveidots jaunais projekts Check the Web, um, tā kā tu iedevējuši vācieši, tātad internet pārbaudas tī, e, projekts. Uh, kas ir vērsts pret dažādu ideoloģisko radikālismu izplatīšanos novērošanu. Un tas viss ir mūsu darbs internetu novērošanas ietvaros. Mana otrā lielā prioritāte ir profilakse un radikalizācijas novēršana un arī attiecīgi resursu sagatavošana, jeb rekrutēšana Nu, ir ļoti svarīgi, ja jūs runājat par profilaksi, jeb novēršanu, tas ir ārkārtīgi sarežģīti īstenībā darboties šeit, jo tas ir jautājums, cik lielā mērā kompetences pašas dalībvalstis. Mēs esam centušies izstrādāt jaunu veidu pieeju, kas jau nesināms rezultāts. Īstenībā tā ir vienkārši pieeja. Mēs vienkārši cenšamies identificēt noteikti tās dalībvalstis, kurā ir uzkrāt nozīmīgāka pieredze vai kurā arī ir zināma spējas tiešām uzņemties šo līderību um, attiecīgi par preventīviem pasākumiem, jau sākot no 2005. gada padoms pieņemtā lēmuma. Mm, tur ir daudz dalībvalsts, un nu pat pienosies arī Beļģija, un šīs dalībvalsts ir tās, kuras vienkārši nomiezīmīgi pieredzi, praksi, un līdz ar to var arī kalpot kā piemērs citām dalībvalstīm. Uh, Un tā ir konkrēti pasākumi, piemēram, informācijas aprit internetā, um, labākie policijas operatīvas darbības uh, nodrošināšanas mehānismi un arī iespējams izmantot, um, iesaistīt pašu tiešākos policijas spēkus uh, radikalizācijas avotos, kur tiešām tas visvairāk akti, akūtāk parādās līdz to mēs varam aktīvāk darboties. Es nesen uzstājos arī reģionu komitejā, un mēs uzskatījām tieši, ka nacion, eh, radikalizāciju var vislabāk jau um, apkarot um, tieši reģionālā līmenī. Es par to tā daudz negribu runāt, bet tiešām gribu norādīt, ka šis kļūst arvien akultāks jautājums. Spānija tagad savukārt ir uzņēmusies institīvus un uh, sadarbībā ar imām, ja musulmaņu reliģisko līderu sagatavošanu un sadarbību šādā ziņā. Ir citas valstis, kuras ievēro ļoti striktu baznīcu un valsts nošķīrumu atdalīšanu. Piemēram, Francija, kas ir ļoti sekulāra valsts, šobrīd izpēta jautājumu par uh, to, kā tiek sagatavoti musulmaņu garīdznieki imāmi, uh, un kāds notiek arī musulmaņu cietumos un arī attiecīgi citās institūcijās. Mums ir izstrādāts daudz institīvas, kur mēs tiešām vēlamies panākt, lai tieslietu profesionāļi un detektīvi attīstīt zināmu sarunu, dialogu ar Al-Qaidas eh, organizāciju ir arī Magreb valstis un uh, Afganistāna, kurām mēs to mēģinām panākt. Piemēram, Vācija nesen identificēja video, kur Alkaida ievietoja tīmeklī uh, ar daudzu valodu subtitriem. Un šobrīd eksperti mēģina izdibināt kāda veida ietekmi uh, Alkaīda arvien spēja īstenot starptautiskajā dialogā. Un visi īstenībā ir spiest atzīst, ka Alkaīda darbojas ļoti profesionāli, īpaši izmantojot informācijas aktuālos līdzekļus, kā piemēram internetu. Ja mēs runājam par šo dialogu, jeb diskursu, ir, mums tam būs apievērš vēl lielāka uzmanība situācija sāsinās musulmaņu pasaulē, un to sāsina arī Izraels militārie darbība gazas sektorā. Mēs redzam, kas notiek šobrīd musulmaņu pasaulē. Musulmaņi šobrīd paši ir visvairāk cietuši no islāma terorisma, un līdz ar to jūs paskaties, kas tiek kāda informācija ievietot YouTube kanālā. Tad ar vien lielāku uh, pieaug to musulmaņu daļu, kas ļoti cieši no um, musulmaņu islāma terorismu, līdz ar to pat ir gatavi emigrēt. Turklāt pieaug arī to cilvēku skaits, kas patiešām ir uh, nosodījuši, ļoti aktīvi nosodījuši terorisma īstenoto cilvēku nolaupīšanu. Un līdz ar to mums ir jāskatās, kāda šāda attīstības tendence notiek. Nākošais, kam gribu pievērsties, manuprāt, jums ļoti nozīmīgs jautājums, ir darbs, ko veids apvienotās nācijas, jeb ANO. Es tam daudz nepievērsīšos detaļās, tomēr gribu norādīt, ka mums ir jāspēj sadarboties ar kolēģiem ANO, izstrādāt globālo stratēģiju. Vēl nedaudz par mūsu, mūsu divām lielajām prioritātēm ir tieši sadarbība ar Pakistānu un Afganistānu. Mums ir jāatzīst, ka tieši šis reģions ir vissvarīgākais, lai nodrošinātu globālo mieru. Sahel, mēs zinām, ka um, terorismu organizācijas tieši cenšas tagad izvērst darbību Magreb valstīs un um, Sahalā. Un lielais jautājums šobrīd ir, protams, kā Eiropa var to apkarot un īstenībā sadarboties ar Eiropai draudzīgām organizācijām. Mēs redzam, ar vien pieaug narkotika tirzniecība, īpaši kokaīns, kas tiek uh, nosūtīts, uh, pārvadāts caur Āfriku uz Eiropu no Gvinējas Bisejas, eh, tālāk ceļo uz Ziemeļāfriku un tālāk nonāk nu Eiropā. Un turklāt arī šāda tirzniecības ceļa un tirzniecība notiek ar cilvēkiem un dažādām krāpnieciskām mm, viltotām precēm, kā varam cigaretēm. Mums ir um, jāapkaro šādi nemiernieki un jāskatās, kā ar vien lēnā gaitā un tomēr nemitīgi radikālajā musulmaņu vācība izplatās. Mēs to apzināmies, un tieši tāpēc mēs šobrīd cenšamies sadarboties ar kolēģiem komisijā, kas sagatavo stratēģiju, kas um, no vienas puses pētīs stratēģi, e, drošību, un no otras puses skatīsies attīstību. Tā kā nav jau runa tikai par drošību atraut no sabiedrības kopumā, bet par drošību ļoti plašā kontekstā. Un mūsu īpašā interese te būs, un manuprāt, tā kļūst arvien aktuālāka problēma, kā mēs varam aktualizēt attīstības politiku tādā veidā, lai kāpinātu šādu profilaktiskos pasākumus. Viens no galvenajiem jau pirmajiem uzdevumiem sadarbībā ar Pakistānu ir tiešām izpētīt, cik lielā mērā viņi ir gatavi sadarboties Eiropas Savienībā, kurot terorismu, un otrkārt, kā viņi ir reaģējuši uz Mumbais uzbrukumiem, terorismu uzbrukumiem Mumbajai, vai viņi ir gatavi sadarboties ar policiju, informācijas nodošanā, un te atklājas nopietnas problēmas. Šī vizīte pirmkārt parādīja, ka mums ir jāsniedz palīdzību Pakistānai un jāspēj palīdzēt iespējami saulaicīgi. Pakistāna šobrīd atrodas ļoti nopietnā brīdī, un viņi piedzīvo nopietnas um, drošības problēmas. Tā ka nav runa tikai par rietumu daļu, uh, bet tiešām ir lielas eh, Pakistānas reģionu daļas, kur ir, ir eh, sāsināts cīņas ap sunītiem un šītiem, un atklājas nopietnas problēmas. Pančabā savukārt uh, ir ļoti attīstīts terorisma grupas, kas ir tieši saistīts ar Alkaidu un ir plānojušas uzbrukumus šā gadījumā Indijai, Mumbajai. Nu, vizītes uh, laikā es sapratu, ka uh, Eiropas Savienība spēlē būtisku lomu Pakistānā. Ir jāatzīst, ka Eiropas Savienība bauda ļoti labu reputāciju, un mums ir arī sava novērotā misija. Mēs esam nākuši klāt ar savām rekomendācijām un norādījuši, ka esam gatavi atbalstīt uh, Pakistānas valdību arī ekonomiskā ziņā, bet galvenokārt drošības ziņā. Uh, Tādēļ līdz ar to jāatzīst, ka mums ir ļoti labs pamats. Un e, situācija uzlabosies nekādā bija pirms trim gadiem, kad mans priekšteicis devās Pakistānu. Otkārt, mums ir jāskatās, kā mēs varam uh, virzīties no militārās pieejas uz tiesiskumu nodrošināšanu. Pat, ja jums ir arī mm, uh, mērenie, tātad fata, kas ir uh, gatavi sadarboties, jūs tomēr nespējat šo situāciju mainīt, jo ir arvien tik liela radikālā noskaņotās grupas. Līdz ar to komisija uzreiz jau šobrīd gatavo misiju, lai tiešām skatītos, kā mēs varam mazināt noziedzību un daudz cits jautājums, ar vienu ir grūti īstenībā panākt, lai teroristi tiktu notiesāti, bet bieži vien tie teroristi, kas tiek apsūdzēti, diemžēl tiek atbrīvoti, jo trūkst pierādījumu. Mēs esam bijuši ļoti aktīvi šajos procesos un īpaši sadarbībā, policijas sadarbībā, taču gribu norādīt, ka tieslietu aspekts ir būtisks un to nedrīkst atstāt novārtā un aicinu dalību valstis pali at palielināt um, attīstības līdzekļus Pakistānai Un attiecībā uz preventīviem pasākumiem, radikālismu mazināšanā, manuprāt, tieši mediju izmantošana ir mums būtisks elements. Un visbeidzot, trešais lielais jautājums ir sadarbība mūsu amerikāņu draugiem. Jaunā prezidenta ievēlēšana un jaunās valdības jeb administrācijas apstiprināšana un viņu lēmums slēgt Guantanamo bāzi cietumu uh, šķiet arī nozīmē paradigmu maiņu no Eh, terorismu apkarošanu uz tiesiskuma nodrošināšanu. Un līdz ar to mēs arī raugāmies uz ciešāku partnerību drošības jomā. Afet ārlietu ministru padomē, vispārējo un ārlietu ministru padomē pagājušo pirmdien, mēs um, viņa apsprieda jautājumu par to, kā Eiropas Savienība var palīdzēt ASV slēgt Guantanamo bāzi. Šīs bija arī neformālās diskusijas pusdienlaikā, uh, Taču te atklājās jau tāda zinām vienprātība, ka mums tiešām ir jāpalīdz un jāizskat iespējas, kā mēs varam nodrošināt Eiropas Savienības kolektīvo jau kopējo nostāju šajā jautājumā. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība arī palīdzēs um, attiecīgi uzņemt šos, um, atvainojot, to vai kādu valstu ņem vai neņem, neuzņem atpakaļ šos uh, iedzīvotājus, kas šobrīd atveras Guantanamo bāzē, tas tomēr paliks kāds valsts individuālais lēmums. Uh, 2002. gadā padomu pieņēma lēmumu par 30 palestīniešiem, tas bija kopējā nostāja, taču šo konkrētu lēmumu izpildu tomēr um, palika 5-6 dalību valstu ziņā. Te mēs tomēr runājam par to, kā mēs sniedzam palīdzību ASV, un daudzie gūstekņi šobrīd, nu, atvainojiet, apcietinātie, ja, tiks nosūtīti atpakaļ attiecīgi uz dažādām valstīm. Un te ir jāizstrādā attiecīgi rehabilitācijas programmas un dažs cits svarīgs soļi. Un līdz ar to šobrīd pie tā nopietni strādā Čehijas prezidentūra un komisija. Un vēl daži vārdi par aizsardzības un drošības lietu komiteju. Es saprotu, ka esmu pārtērējis savu laiku, tomēr man ir jāpasaka vēl svarīgi dažas lietas. Eiropas Savienībai jāpievērš nopietni uzmanību kritiskās infrastruktūras aizsardzībai, sprākstu vielu jautājumam un arī par to, kāds būs Eiropas Savienības uh, rīcība. Un turklāt arī rīt Prāgā notiks seminārs par drošības jautājumiem, kur komisija prezentēs pirmos savas politikas jau paketes daļu, uh, kam ir jāt, eh, kas nāks klājā īstenībā kopumā eh, jūnijā, bet šie būs tad pirmie trīs punkti, kur eh, mēs varam apkarot kibernoziegums. Atvainojiet bioloģiskos, radioloģiskos un šāda veida um, draudz. Mēs um, sagatavosim arī ziņojumu Mēs arī skatāmies vēl, kā mēs varam turpināt apkarot terorismu. Tas ir īpašais EDE, EDAM jautājums, kas ir arī aizsardzības aģentūras kompetencē. Un mēs redzam, cik svarīgs šis jautājums mums arī būs nākotnē. Tie ir tie svarīgākie jautājumi, kurus esmu tikai apskatījis. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you very much for your very thorough uh, report. Liels paldies par jūsu ziņojumu. Nu, pirmo jautājumu uzdošu es pats. Tas ir jautājums par teroristu apmetnēm, nometnēm, ap, apmācību apmetnēm. Mani informēja, ka tās ir iznīcinātas Afganistānā, bet tās atkal esot atjaunotas Pakistānā tagad. Un mans jautājums ir šāds, cik cilvēki tur ierodas uz apmācību? un kas notiek, kad viņi atgriežas atpakaļ savās mītnes zemās. Kāda ir šī juridiskā situācija? Kurās dalību valstīs, piemēram, kuras dalību valstis piemāc, piem, piedalās šādās apmācībās, kurās valstīs tas uzskatīs par kriminālu no, noziegumu, kurās nē? Tas ir pirmais jautājums tātad. Otrs, eh, otru jautājumu uzdos Dimitra Kopolis kungs. Paldies priekšsādātājiem! Pirmām kārtām gribēju pateikties Dekēršau kungam par viņu prezentāciju. Nu, es savus jautājumus sagrupēšu tādās, eh, nu, tā kā nosaukumos, lai pasniegtu to lakoniskāk. Nu, pirmais - izlūkošana, izlūku dienestu informācijas apkopošana. Un to sas, tas sasaist ar citām aģentūrām ārpus Eiropas Savienības tādām institūcijām, kam ir zināmas zināšanas terorisma apkarošanā un informācijas iegūšanā. Nākamais - kibernoziegumi un to attīstība, kā arī kas norisinās saistība šai ziņā saistībā ar terorismu. Trešais - attiecības starp terorismu un organizēto noziedzību, saikni šajā gadījumā, it īpaši, piemēram, ieroči iegādes jomā, un visbeidzot, starptautiskās attiecības, nu, tā teikt, starptautiskās attiecības starp teroristu organizācijām pašām. Paldies par uzmanību. Paldies. Nu, varbūt arī pirmais atbilžu rauns jau varētu norisināties tagad. Jūs pirmais jautājums patiešām ir jautājums, ko bieži uzdod sev pats, un uzdod to arī daudziem citiem, kad apmeklē Pakistānu pastāv ar vien augošas bažas, jā, mūsu izmeklēšanas aprindās, izlūkdienas aprindās. Un man gan šeit jāsaka uzreiz, jums man nav skaitļu. Un, turklāt, ja būtu, tad tā būtu klasificēta slepena informācija, bet tā tad pastāv ar vien augošas bažas, ka ierodas, jā, personas pa, uz Pakis, Pakistānā, lai, no, nodot, lai tikt, notikt apmācība šajās apmācības nometnēs. Nu, atcerieties pēdējais arests Beļģijā, kas tika izdarīts decembrī 11. decembrī, tad šie te cilvēki bija saistīti ar Pakistānu. Ir, eh, nu, interesanti redzēt šo attīstību arī šeit. Un, ja pirms pieciem gadiem tad draud, bija draudi no Ziemeļāfrikas, tad e, lielākoties Dienvidu Eiropai un ne tikai Dienvidu Eiropai, tad tagad jāsaka, no Pakistānas e, draudi nav vairs tikai uz Lielbritāniju, bet tas ir jau visā Eiropas Savienībā. Protams, jūs zinat, ka padomu pieņēma tiesību aktus pirms pāris nedēļām, kas paplašina terorismu definīcijas, kas iet, līdz ar to ietverot arī apmācību un uh, publiskas provokācijas. Apmācība faktiski ir mācīšana, izglītošana. Un, uh, un ļoti dažām dalību valstīm ir īpaši uh, noteikumi, kas ietvertu uh, šādu ārvalstu apmācības nometņu apmeklēšanu un definētu to kā, piemēram, noziedzīgu nodarījumu. Tad, kad runāju ar Pakistānas izlūkdienestu pārvaldu augstākiem ierēģiem un policijas ierēģiem, viņi teica, ka viņi, protams, mēģina uzraudzīt šīs te plūsmas un apmetnes, bet viņi var sadarboties, un mēs saprotam, ka pēc tas tā ir, viņi var sadarboties tikai tad, ja tiek nodarīts kāds krimināla nodarījums, jo viņi nevar, protams, uzraudzīt visas šīs mazīgās plūsmas ar iedzīvotēm, kas ierodas un dodas prom no Pakistānas, kas varbūt dara to pilnīgi leģitīmu iemeslu dēļ. Uh, Un tāpēc, ja krimināla kodeksā tiek iestrādāta definīcija, kas iekļautu šādu ap, apmācības nometnes apmeklējumu, tad es domāju, tas būtu ļoti palīdzīgi. Un, un nu, mēs sekosim uzmanīgi notikumiem Vācijā. Viņi strādā pie šī jautājuma. Un viens jautājums, un, un jāatbild, ja turklāt jāsaka, tas ir diezgan grūti, jo, ja savukārt tas tiek pasludināts par kriminālu noziegumu, tad ir jāvāc arī pierādījumi. Un tas savukārt nebūtu nav tik vienkārši. Nav jau vienkārši savākt neapgāžams pierādījums, lai pa, no pār, pārliecināt citus, ka kāda konkrēta persona ierodas citā valstī uz šādu apmācību nometni, jo savukārt, ja šāda apmācība nometne tiek konstatēta, tā, protams, ir jāslēdz. Nu, tālāk izlūkdienesta informācija un sadarbība ar citām aģentūrām. Protams, tā ir intensīva, bet, nu, jāsaka, šajā gadījumā es laikam nebūšu pareizā persona, kam adresēt šo jautājumu jo tad konkrēta sadarbība, operatīvā sadarbība vairāk saistīta tieši ar dalību valstīm, konkrētajām dalību valstīm. Un dalību valstu darbība savukārt neied, netiek iekļaut Eiropas Savienības kompetencijās, lasat Lisabonas līgumu, tad šis punkts tur tiek īpaši uzsvērts. Tātad Lisabonas līgumā faktiski tiek tikai atkārtots tas, kas teikt pašaizos līgumos, respektīvi, ka dalībvalsts ir galvenās, kas atbildīgs priekšējo drošību, terorismu apkarošanu, un tās ir atbildīgs, tikai viņas vienīgi ir atbildīgs par nacionālo drošību. Un ar nacionālo drošību mēs, protams, tieši domājam šo izlūkdienestu darbību. Bet, nu, protams, es ierodos dažādās sanāksmēs, un mēs spriežam par šiem jautājumiem, man ir iespēja apmeklēt, man ir bijis iespēja apmeklēt arī sanāksmes, kur eh, esam pārliecinājušies par to, ka sadarbība tomēr ir diezgan veiksmīga un pozitīva. Piemēram, ar Pakistānas eh, izlūgu dienestu vadī, vadību esam tikušies un citiem, un viņi ir eh, izstrādājuši, zinām, sadarbības mehānismus, kas, protams, jāstiprina un jā, jāiz, jātīsta tālāk, bet viņiem ir laba attīstība ar daudzām dalībvalstīm. Es neteicu, ka ar visām 27, bet no nu, ar daudzām no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Un uh, jāsaka, te tiek iesaistīta arī Ziemeļa Āfrikas izlūkdienest un tam līdzīgi. Kibernoziegumi. Līdz šim esam skatījušies uz kriminālu noziegumiem un sabotāžu ar kriminālu kodeksu palīdzību. Mēs centāmies pieņemt tiesību aktus tā, lai tas būtu noziegums visās 27 dalībvalstīs. Francijas prezidentūra diezgan aktīvi pēdējo mēnesi darbojās pie šī jautājuma. Tagad Eiropolā ir izveidot kopēja platforma, kas ļautu savienot visu šīs nacionālās platformas. Uh, kas ir 27 dalībvalstīs, tātad, lai mēs varētu centralizēt visu šo informāciju, kas saistīta ar kibernoziegumu, un rezultātā Eiropā, protams, varētu uzlabot savu darbību. Cik tā tas man zināms, šobrīd esam pašā sākums osmā strādājot pie kiberterorismu, ko jūs pieminējāt savos ievadvārdos. Nu, tādā veidā, kā to piedzīvoja Igaunija, piemēram, kad tika izmantota šī, šī kiberdarbība kā ierocis Nu, un nākamā nedēļa šeit tiksies ministru padome, runās par šiem jautājumiem. Es piekrītu, pilnīgi noteikti, jā, tas ir kaut kas, kur, kur, pret ko Eiropas Savienībā vajadzētu mobilizēt spēkus. Terorisms un organizētā noziedzība, bet īpaši ieroču tirzniecība. Tas ir ļoti būtisks jautājums, atbilstīgs, un domāju, ka ļoti labs piemērs tam, kas notiek, ir, piemēram, Sahela. Tur ir šīs vājās valstis, valstis ar ļoti vāju valsts pārvaldes struktūru ir virkne grupu, interešu grupu, kas sadarbojas savā starpā. Un notiek milzīgas diskusijas par to, vai šīs te grupas ir saistīts ar islamisko Magrebu, Alkaidu, jeb ar Alkaidu kopumā, kā notiek ierošķirzniecība. Bet, nu, jāsaka, uh, tam visam ir jāiet cauri, jāiedod, un lai tas tā notiktu, lai ieroči tiktu nodot, ir, protams, kaut kāda zināma sistēma izveidot, un tas nozīmē, ka iedzīvotāji aktīvi darbojas šais reģionos. Tas nozīmē, ka šādas saiknes pastāv. Sadarbība, kas bija jautājums par sadarbību? Sadarbību starp starptautiskajām organizācijām? Ā, sadarbība tātad starp dažādiem teroristu grupējumiem pasaulē. Nu, tas ir atkarīgs no konkrētās geogrāfiskās vietas. Man ļoti grūti atbildēt šādu vispārīgu jautājumu. Ja mēs, piemēram, skatāmies uz Pakistānu, tad tā ir eh, ļoti sarežģīta aina, jo šeit ir jānodala šie nemiernieki, kas ir saistīti ar Afganistānu un pierobežu, tepat laikā ir citas, vēl citas grupas, tātad šīt pret šītiem, pret sunītiem. Uh, nu, piemēram, pašu nu, sacelšanās, jeb nemieri savukārt ir saistīti ar Alkaida. Tieši kā es jau teicu, pastāv arī debats par to, ka varbūt ir kāds Alkaidas kodoliņš, kas joprojām ir ļoti stiprs un uh, centralizē šo darbību sev, jeb varbūt tas vairāk ir tikai tā kā tāds iedvesmas avots pārējām organizācijām pasaulē. Bet tad ir arī visādi citādi grupējumi. Dažiem no tiem ir saiknes savā starpām, citiem nē Un te, protams, mēs varētu izvērst diskusijas plaš un plašās. Bet galvenais drauds Eiropas Savienībā ir, Alka, ir saistīts ar Alkaidu. Alkaidas kodols tā tad. Tā ir šī frančīzes organizācija, kas līdz ar to piesaistīs sev šo uh, Alkaida islamiskajā Magrebu, Magrebā. Uh, Un šis te kopējais tīkls, protams, ir izvērsts. Tur ir virkne organizācijas, kas aktīvi darbojas ar Eiropā. Nu viens ir, piemēram, PKK, tas ir mūsu sarakstos, tā ir aktīva organizācija, ko mēs novērojam, tā vāc naudu, vāc līdzekļus Eiropas Savienībā. Un drīz vien padomē mēs iesniegsim politikas tiesību aktu pakotni, lai stiprinātu cīņu pret šādām uh, Uh, organizācijām, jo, protams, tām ir ļoti negatīva loma, tās uh, vāja vāc naudu, lai īstenot uzbrukums gan Turki, Turcijā, gan Ziemeļirākā, gan citur. Bet jāsaka, atšķirīgās pasaules malās šīs saiknes un uh, tīkli izpaušas dažādi. Paldies! Paldies jums, un es tagad ierosinu, kad uh, mēs uzklausām arī nākošos eksperts, un pēc tam jautājumu loku tad līdz ar to atklāsim, kad būs nonājuši visi, un jautājumus varēsim adresēt arī visiem ekspertiem kopumā, lai arī mēs līdz ar to ekonomētu laiku. Tālāk vārds Roland kungam. Jā, dank, Jā paldies, priekšsādātāji. Mesdames et messieurs, uh, je voudrais tout d'abord remercier. Es gribētu pateikties par iespēju piedalīties e, šie apakškomitejas e, sēdē. Es esmu pirmo reizi pie jums, un es esmu īpašais pārstāvis Briselē jau sešus mēnešus. Un, protams, ja es esmu šeit uz vietas, es labprāt ierastos šeit vēl, ja mani kāds aicinātu. Eiropola ģenerālsekretārs nesen apmeklēja uh, atsevišķus reģionus Pakistānā un Indijā, lai novērtētu, kādas ir iespējas starptautiskajai policijas spēku sadarbībai terorismu apkarošanā. Jāsaka, ka apņēmība abās valstīs un to policijas dienestos bija eh, visai liela, tas ir pozitīvs fakts ieskaitot arī militāros spēkus, kas ir izvietoti reģionā. Ja mēs vēlamies uzlabot policijas sadarbību starptautiskajā jomā, tad mums ir jānodrošina labāka informācijas apmaiņa. Un tāpēc Interpola stratēģija ir veicināt starptautisku informācijas apmaiņu. Zināmā mērā tas jau notiek Eiropas Savienībā, un tajā pat laikā Otra mūsu stratēģijas daļa, kas nav mazāk svarīga, ir pastiprināt indivīda tiesības. Tas nozīmē datu aizsardzību, un tādēļ mēs cenšamies pēc iespējas apvienot abus šos komponentus. Bet tagad es vēlētos dot uh, vārdu tālāk Teofilopulus kungum, kungam. Viņš ir eksperts terorismu jautājumos. Viņš varēs jūs sīkāk informēt par uh, tiem uh, instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Labrīt, cienījamie Eiropas Savienības pārstāvji. Es, es jau kopš 2007. gada karu eh, strādāju drošības un terorismu apkarošanas apakšdirektorātā un esmu atbildīgs par Eiropas jomu. Esmu atbildīgs par Nexus projektu Un es jums pastāstīšu par mūsu eh, proaktīvo attieksmi attiecībā uz noziedzības apkarošanu starptautiskajā eh, jomā, kā arī par informācijas eh, vākšanu un dalīšanos šajā informācijā. Vispirms Interpola mērķi un mūsu funkcijas Eiropā. Saskaņā ar e, mūsu statūtiem, to otro punktu, mēs cenšamies veicināt savstarpēju palīdzību e, starp, visām e, krimināla, starp visiem krimināla policijas dienestiem dažādās valstīs un nodrošināt to, ka tiek ievērota vispārējā cilvēktiesību deklarācija. Eh, cenšamies nodrošināt, lai visas institūcijas eh, dotu savu ieguldījumu cīni, cīņā pret noziegumiem. Un kā es jau norādīju, tad ir eh, dažas tādas pamatfunkcijas, ko tikai Interpol var nodrošināt starptautiski. Vispirms mums ir tāda pakalpojuma joma, kā pakal, informatīvie pakalpojumi policijas dienestiem visā pasaulē. Mēs nodrošinam arī operatīvas datu bāzes arī operatīvas atbalsta pasākumus apmācībai policijas spēkiem. Ir svarīgi visām Interpol dalību valstīm zināt, ka saskaņā ar mūsu statūtu trešo punktu Interpola loma ir neiejaukties nekādā mērā uh, Eh, politiskos eh, vai eh, reliģiskos notikumos attiecīgajās valstīs. Tas ir saistīts tikai ar policijas dienestu sadarbību, pat tajā gadījumā, ja starp, teiksim, divām valstīm, kam nepieciešams sadarboties, nepastāv diplomātiskās attiecības. Tas notiek caur reģionālo tīklu, biroju tīklu Mums ir vesela virkne šādu te pārstāvniecību, ieskaitot apvienotās nācijas un Eiropas Savienības birojas Briselē. Sākot ar 2003. gada eh, gadu, mēs esam izveidojuši globālo sakaru tīklu, kurā ietilp 187 dalību valstis. Un mēs esam eh, gūši panākumus šādā veidā apvienoties, līdz ar to mēs tiešām esam nodrošinājuši globālu informācijas un datu apmaiņu. Un šis jaunais, jaunās tehnoloģiskās iespējas ļauj mums uh, vēl vairāk izplatīt šo informāciju. Tas ir efektīvs, moderns veids informācijas apmaiņai. Un tieši uh, Tādēļ Interpols aicina e, dalību valstis paplašināt šo te sadarbību, gan ieguldot e, attiecīgo informāciju, gan to saņemot. Pie tam informāciju, teiksim, par tādām strateģiski svarīgām vietām kā lidosts, osts un tā tālāk var saņemt e, tiešsaist režīmā. 2004. gadā mēs sākam veidot šīs savas jaunās datu bāzes, un jūs redzat, kā ir pieaudzis datu apjoms tajās. Ievērojamā eh, veidā ir pieauguši, piemēram, eh, kriminālu noziedznieku āresti, pateicoties eh, tā informācijai, ko policijas dienesti izmanto no mūsu datu bāzēm. Jūs redzat, ka pāri par 5000 arestiem jau ir veikti 2008. gadā. Tik izveidot arī dā, bāz, datu bāzi par nodazaudētiem un nozaktiem identifikācijas dokumentiem, un tur ir vairāk kā 16 miljoni ierakstu vienību. Te ir tādi svarīgi uh, dokumenti, kā dokumenti, kas nepieciešami ceļošanai, identifikācijas kartes pasas un tā tālāk un tā tālāk. Šo datu datu bāzes izmantošana ir ievērojami palielinājusies. 2003. gadā apmēram 5 miljoni eh, meklē, meklēšanas gadījumu eh, tika reģistrēts, bet 2008. Eh, jau tie bija 35 miljoni. Un līdz ar to aresti, kas ir saistīti saistībā ar, vil, ar nozaktu ceļojumu dokumentu uh, izmantošana ir ievērojami pieauguši. 2006. gadā tas bija pāri par 2000, par 2000, bet 2007. šis skaitlis jau bija dubultojies un mm, nu jau tas pārsniedz 10 tūkstoši. Tālāk mūsu paziņojuma sistēma. Pēc dalību valstu eh, pieprasījuma Interpol izplata attiecīgus paziņojumus par eh, aizdomās surumiem teroristiem, bīstamiem kriminālu noziedzniekiem, pazudušām personām, meklēšanā esošām personām. Jūs redzat, eh, šie te paziņojuma eh, ikonas ir dažādās krāsās un ir mums arī īpaša ANO drošības padomas paziņojuma ikona, bet par to mēs runāsim atsevišķi runājot par mūsu direktorāta darbību, mēs strādājam ar eh, tieši terorismu jautājumiem, un jūs varat redzēt eh, no šī grafika, kā mūsu īpašo noziegumu analīzes direktorāts darbojas. Mums ir dažādi direktorāti, kas specializējas narkotika izplatīšanā, cilvēku tiesniecībā, uh, Eh, krimināla organizāciju tīklos un tā tālāk un tā tālāk. Un visi, mē, visi tas darbojas sabiedrības drošības un terorisma apkarošanas apakšdirektorāta eh, paspārnē. Un katram no šiem, eh, protams, ir savas, sava darbības joma, piemēram, bioterorisms, dažādas uh, E, vīdes noziegumi, bioloģiskie ieroči un tā tālāk. Un 2002. gadā mēs izveidojām e, īpašu e, vienību, kas palīdzētu dalību valstīm izmeklēt ar terorismu saistīts noziegumus tika realizēta virkne reģionālu projektu, piemēram, projekts Nexus, alkam priekš eh, vidus eh, Āzijas un eh, Ziemeļāfrikas valstīm Baobaba projekts, Pacific projekts savukārt, Klusā okeāna salām Amazon projekts Vidus un Centrāla Amerikai. Un projektu vadītāji ir pieredzējuši mm, cīnoties ar terorismu Un līdz ar to viņi ir atbildīgi par <clears throat> koordināciju šajā jomā attiecīgajā reģionā, par ko viņi atbilst. Viņiem ir jāidentificē aktīvas teroristu grupas un e, jāmeklē attiecīgi, jāapkopo uh, izlūkdasti, lai veidotu analītisku palīdzību dalību valstīm un to tiesību sargājušiem orgāniem, kā arī jāpalielina dalību valstu kapacitāti kapacitāte paredzēt terorisma draudus un organizētās noziedzības draudus, kā arī kontaktēties ar attiecīgi nozīmētajiem kontaktpersonām dalību valstīs. Ir izveidots šis kontaktpersonu tīkls, un e, viņiem ir jāsako visiem šiem, e, šie ir īpaši cilvēki, kas sako tieši ar terorismu saistītiem jautājumiem, tas, lai to varētu darīt efektīvi, ir iespēja tieši uh, saņemt informāciju un tieši reaģēt uz terorisma uh, draudiem, un tā mēs veidojam savstarpēji izdevīgu sadarbību, uh, lielāku uzticību un uh, šī te efektīvā komanda ir izveidosi uh, efektīvu tīklu 142 valstīs. Uh, no sākuma tās bija 44, bet jūs redzat, uh, ka šis skaits ir pieaudzis līdz 2001, līdz 201, es atvainojos līdz 2008 gadam, un tas ir pateicoties attiecīgā tīkla izveidošanai. Viens no svarīgākiem instrumentiem, ko mēs izmantojam, uh, ir mūsu ierobežotas pieejas tīmekļa vietne, fotogalerijas un informācija attiecībā uz dažādām darba sanāksmēm. Eh, autorizēta lietotāja caur eh, izmantojot attiecīgo pieejas kodu un pasvordu var tur iekļūt. 2004. gadā mēs atvērām arī savu ofisu Ņujorkā apvien, pie apvienotajām nācijām. Nāci, lai nodrošinātu ciešāku sadarbību ar drošības padomi un tās komitejām, kas eh, specializējas cīņā pret terorismu. Un, un ANO ir izveidojis eh, tātad īpašas vienības, kas eh, strādā ar terorismu draudiem no Al-Qaida un Talibānu puses. 349 īpašie paziņojumi par terorismu draudiem tātad un individiem un organizācijām ir publicēti 2000, tika publicēti 2008. gadā. Esam izveidojuši arī datu bāzes, lai palīdzētu dalībvalstīm veicot izmeklēšanu attiecībā uz terorismu noziegumiem. Uh, un uh, mēs sniedzam būtisku informāciju, kas palīdz arestēt personas un pievēršam uzmanības tām personām, kas var radīt draudus dalību valstīm. Jūs redzat, šeit ir dažādas dalību valstis dokumenti, DNS, pirkstu nospiedumi, nozaktās mašīnas un tā tālāk. Kopš 2001. gada strādājot pie cīņas pret terorisma, mēs uh, Mūsu datu bāzē ierakstu skaits ir uh, pieckāršojies. Un visumā es šeit varētu parādīt jums kādu operatīvu piemēru. Es, protams, nevaru šeit uh, iedziļināties detaļās un faktos, jo pašlaik šī izmeklēšana turpinās. Itālija veica izmeklēšanu par uh, eh, teroristiskas organizācijas starptautiskajām saitēm. Uh, mēs eh, esam saņēmuši informāciju par 18 apstiprinātiem eh, ārestiem un caur Interpola saiti eh, tīmekļa vietni, tātad saņemt informāciju par deviņiem no šiem arestētajiem. Daži no viņiem jau ir tikuši minēti šajos īpašajos ANO drošības dienas paziņojumos un mēs esam palīdzējuši uh, sameklēt uh, apsūdzošu informāciju par dažiem no šiem uh, cilvēkiem. Un tur um, mēs esam varējuši sniegt datus par uh, pirkstu nospiedumiem, kā arī fotogrāfijas, un tas viss ir palīdzējis veikt ārests Eiropas, dalībvalst, Eiropas Savienības dalībvalstīs. Uh, Krīžu situācijā mēs varam izmantot eh, zinā, vienības, kas spēj sniegt dalību valstīm informāciju uz vietas eh, pēc dabas katastrofas, pēc teroristu uzbrukuma vai kādas citas avārijas. Un pēc 2010. gada eh, sek sekretariāts varēs izvietot uh, šajās valstīs, kas tiek pakļauts terorismu uzbrukumiem, šādas vienības, protams, ja piekrīt attiecīgā dalība valsts. Šeit ir nepieciešams pieprasījums no dalību valsts puses un apstiprinājums. Un ir būtiski, lai Interpol varētu sniegt pievienoto vērtību attiecīgajā dalību valstīm ar savu darbību, un nekādā ziņā tās nav, Interpol vienības nav aicināts aizstāt uh, pašu dalību valstu uh, organizāciju darbību. No 2004. gada ar grantu no Salona eh, fonda Interpol izveidoja bioterorisma apkarošanas programmu, lai tā tad novērtētu bioterorisma draudus. Un šī programma oficiāli tika uh, palaista 2005. gadā ar attiecīgu finansējumu. Tika organizēta īpaša konference par šo tēmu, un no 155 valstīm piedal, bija dalībnieki šajā konferencē. Tur bija gan zinātnieki, gan policijas dienestu pārstāvi, gan starptautisko organizāciju, gan NVO pārstāvi. Eh, programma tika realizēta divās fāzēs. Pirmā bija eh, vērsta uz to, lai uh, paaugstinātu izpratni par to, kāda ir bioterorisma draudi, un otrā fāze, kas sniedza apmācību, mm, kā rīkoties situācijās, kad parādās reāli uh, draudi. Pastāvēja reģi tika organizēti reģionāli uh, semināri un semināru vadītāju apmācības. Un Porto Spēnā arī notika šeit pat Eiropā šāds te seminārs. Man arī bija iespēja tajā piedalīties. Un a, apmācīt tātad instruktorus, kādēļ tas ir nepieciešams. Ir nepieciešams uh, Uh, sniegt zināšanas, lai būtu nacionālajā līmenī šie te uh, speciālisti, kas zina, kādā veidā uh, rīkoties, kā nodrošināt subreģionālo sadarbību un kas ir nepieciešams, ko ir nepieciešams mainīt likumdošanā. <clears throat> Biokomanda ar Interpolu kopā ir organizējusi arī praktiskas mācības par to, kā uh, uh, identificēt uh, kriminālas aktivitātes uh, pirms uh, terorismu uzbrukuma. Un svarīgi ir novērtēt arī to, cik katrā dalība valstī ir uh, kapacitātes, lai identificētu uh, bioloģisko noziegumu sagatavošanu, uh, kā apvienot resursus un uh, paskatīties, vai eh, jau ir ņemta vērā pieejamā mm, informācija. Arī eh, dažādas eh, organizācijas sadarbojas savā starpā augstāvošas amatpersonas iesaistās šajās programmās. Mums ir dažādas programmas un ir tādi trīs veidi, kā mēs sniedzam, piemēram, informāciju par ieročiem. Ieročiem, kas tiek izmantoti noziedzīgos nodarījumos, kas ir reģistrēti datu bāzē. Mums ir arī e, šaujamieroču izsakošanas instruments un e, šaujamieroču reģistrācijas tīkls. Un šeit ir piemēram piemērs šādai atsauču tabulai Tas ļauj izmeklētājiem precīzi identificēt attiecīgo šaujamieroci, pirms tiek pieprasīts šaujamieroča izsekošanas pieprasījums attiecīgā dalību valstīs. Tur ir ļoti liels skaits šo te reģistrēto šaujamieroču ar eh, aprakstiem. Ja jūs redzat, piemēram, uz ekrāna tas parādās. Uh, un 57 tūkstoši kvalitatīvu attēlu, tur viss ir rakstīts franču un angļu valodā. Lai varētu tātad izsakot šos ieročus, šī informācija dod tālāk sadarbības informāciju un izsāsmes valsts var um, nu, sniegt tālāk informāciju par to, kam ierocis piederējis. Trešā šīs programmas daļa ir saistīta ar informācijas tīklu saskaņā ar mūsu pieredzi un mūsu ikdienas darbā. Mēs eh, nonākam arī pie pirkstu nospēdiem, bal balistiskajiem nospiedumiem, ir automātiskā pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēma, un tā rezultātā varam sal salīdzināt tūkstošiem šādus nospiedumus burtiski stundu laikā. Bet, nu, jāsaka, vēl nav eh, nekādu instrumentu šādai starptautiskai eh, pārnacionālai datu salīdzināšanai un nodošanai. Domāju, ka šis informācijas tīkls, ko paredzam veidot, palīdzēs atrisināt šo eh, situāciju, jo 44 valstīs jau pastāv tehnoloģijas un, protams, tur ir arī Interpola daļas. Un domājam, ka balstisko datu analīze ļaus mums izsakot nelegāli izmantojamos ieročus un norādīt, piemēram, uz šiem kontrabandistiem, kas nodarbos ar to tirzniecību, datu aizsardzību un cilvēktiesības. Mums ir juridiskais ietvers visiem datiem, mūsu datu aizsardzībai. Un kā jau tika apspriests, tas ir otrais un trešais Interpola konstitūcijas pants, kas to regulē. Turklāt pastāv arī noteikumi par starptautisko policijas sadarbības mērķu informācijas pārstrādi Nu, tātad ar eh, palīdzību dalībvalstīm nodarbojas ģenerālās asamblē vairākie mehānismi, ģenerāls sekretariāts komisija, kas nodarbojas Interpolu failu kontroli un tam līdzīgi. Nu, līdz ar to mana prezentācija ir noslēgusies un paldies par jūsu uzmanību. Ja jūs ir jautājumi, ar prieku uz tiem atbildēšu. Liels paldies! Paldies par šo ļoti interesanto prezentāciju. Nu, un tagad papildus jautājumu tātad. Pirmais no Vielovietskī kunga. Paldies, priekšsādātāja kungs! Esmu ļoti pateicīgs par šo interesanto informāciju, ko nu pat uzklausījām, par rīcību, kas cerams būs arī efektīva. Man ir divi jautājumi. Koordinators teica, ka Spānijā, piemēram, tiek izdarīti centieni novērst eh, imāmu radikalizāciju, padarīt viņus tādus mērenākus šajā islamistu hierarhijā. Es, man ir zinām pieredze ar šiem jautājumiem, es pazīstu kādus frenču imāmus un eh, domāju, ka arī Francijā tiek izdarīti tādi centieni. Tātad eh, cenšoties tādā veidā kontrolēt šo situāciju vismaz kaut kādā veidā. Jūsu teiktajā eh, bija teikts, ka šādi centieni ir arī Magrebā, Alžīrā, Alžīrijā un Tunisijā un eh, Marokā. Bet kas tad, piemēram, ar Saudārābiju? Mēs zinām, uh, ka paštam ciltī, piemēram, Afganistānā, kā arī Pakistānā, Malaizijā un Indonēzijā, islams skolās tieši vahābī skolotāji eh, no Saudarābijas darbojas, viņiem, viņi ir ļoti prestiži, tur darbojas ļoti efektīvi. Nu, nav jau tā, ka viņi apmāca, nu, teroristus, nē, bet viņi faktiski piedāvā šo ideoloģisko pamatni, jo viņi māca šo neiecietīgo fanātisko islāmu un dara to tādā emocionālā kontekstā. Vai tad Pakistānā arī tas tā nav? Jaunieši, kas nāk no, iznāk no madrasām, tad izkļūst no madrasām, faktiski tiek ievilkti, ie, iesūkti šais teroristu kustībās, ko vada Alkaida. Vai Arābu līga dara kaut ko lietas labā šajā jautājumā? Saudarābija faktiski ir rietumu sabiedrotais, vai tad ne tā? Un vai tad nav kaut kāda veida, kā viņi arī varētu ietekmēt šo situāciju, padarīt šos imams mērenākus, šīs tendences mērenākas un tādā veidā ierobežot radikalizāciju? Otrs jautājums par Eiropas struktūrām. Kā daļu no Eiropas padomas eh, delegācijas devos uz tikšanos Lisabonā par organizēto noziedzību. Jāsaka, šis seminārs bija stipri pesimistisks pēc sava rakstura, jo policijas pārstāvi, tiesnešu pārstāvi un uh, prokuroru pārstāvi ļoti skaidri pauda savu nostāju un teica, ka mēs atpaliekam, lielā mērā atpaliekam no reālās situācijas, jo organizētā noziedzība ļoti strauji attīstās, tā atklāja jaunas tehnoloģijas, izmanto tās savā darbībā un burtiski trauc uz priekšu savukārt šie kārtības sargājušie spēki ir atpalikuši. Nu, ja mēs salīdzam šo informāciju un šo situāciju, piemēram, ar ASV, Tā, protams, ir milzīga valsts, milzīgs kontinents. ASV valsts policijas iestādes sadarbojas e, savā starpā, protams, ir arī šīs precedenta tiesības diezgan efektīvi, bet Lisabonā, un Lisabonā tika demonstrēts, ka, ja salīdzinam Eiropu ar ASV, tad arī mēs šajā gadījumā esam atpalikuši. Vai ir gūts kāds progress kopš, šī, kopš tā brīža, kopš Lisabonas? Kas tad ar attiecībām starp uh, valsts prokuroriem, tiesnešiem, policiju? Vai ir uzlabojušās šīs attiecības? Kas notiek ar attiecībām starp Eiropas dalību valstīm? Ja, ja tiek, notiek apmaiņa ar informāciju, tai jānotiek ātri, jo parasti ir šī laika kavēšanās problēma. Paldies, saka priekšsādātājs, diemžēl mums ir ļoti nedaudz laika, ļoti maz laika, tāpēc gribētu kolēģiem uh, lūgt izteikties īsi, neilgāk kā divas minūtes. Jaņes kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji! Nu, pirmām kārtām tas gan nav tieši saistīts ar to, ko teica runātājs šodien, bet es gribētu piekrist uh, ka mums visiem, un te jūs varat ar mani rēķināties, eh, mums visiem vajadzētu censties pārvērst šo apakškomiteju par pilna mēroga komiteju nākamajā sasaukumā. Jo jāsaka, šie temati, ko apspriežam, ir ārkārtīgi svarīgi un kļūst ar vien svarīgāki. Tas, ka mēs esam apakškomiteja, mums līdz ar to ir zināms problēmas, mēs nevaram rīkot eh, sanāksmes, lai tas nesadurtos ar citām sanāksmēm, un arī deputātiem ir vajadzīgi papildus iespējas, lai varētu ierasties šeit. Bet nu tagad ātri pārējot pie tēmas. Koordinātorkungs. Situācija, protams, mainās. Es nezinu, vai jūs varētu mazliet varbūt pakomentēt par pārmaiņām, kas notikušas ASV kopš administrācijas maiņas un kas notiek ar izmaiņām pret terorismu politikā. Nav jau tā, ka mainās tas, cik svarīgi ir terorisma apkarošana. Šī nozīmība ir tieši tāda pati, tāda pat tā ir arī mums, bet šī kopējā koncepcija, kas mainās, tātad starp Bušu un Obamas administrācijām ierobežojumi civilajām brīvībām, piemēram, kas notiek ar šo jautājumu. Un savos pirmajos paziņojumos eh, prezidents runāja par profilaksu un dialogu, par preventīviem pasākumiem, arī par izlūk dienestiem un sadarbības instrumentiem, kā Eiropa reaģēs uz šo jauno situāciju. Man jāatzīst, ka atsevišķās eh, Eiropas daļās uh, ir tāda diezgan liela pretestība, opozīcija. Un cīņa pret terorismu tiek skatīta tikai no cilvēktiesība aizsardzības aspekta, kas, protams, ir ļoti svarīgs, bet tomēr mums jābūt ir efektīviem arī savos ilūkdienestos. Mums ir jākoordinē policijas un tiesu iestāžu darbs, mums ir jādarbojas efektīvi, ir jā. Uh, arī jānotiek krimināla vajāšanai attiecībā pret teroristiem, un paralēli tam visam, protams, vajadzīgs dialogs starp civilizācijām. Tas ir ANO instruments šobrīd, tas ir vēl viens instruments cīņai pret terorismu, un jāsaka, tas ir svarīgs instruments. Tas jau nav tikai jautājums par kriminālu vajāšanu. Mēs runājam arī par to, lai novērstu teroristu, nākamo teroristu apmācību. Paldies, priekšādātājs. Priekšādātājs dod tālāk vārdu Filipam Morijonu kungam. Paldies, priekšādātāji. Kirkov kungam, Kirkov kungam gribēju uzdot jautājumu. Jūs runājāt par spēku izvietošanu Sahelā, par teroristu aktivitātēm, Alkaida darbību tur. Problēmas jau nav šeit tikai ar šiem konkrētajiem nemieriem, bet arī Alžīrijas Sahāras eh, tūkstneša daļā, satelīta novērošanas iekārtas eh, faktiski apliecina, ka arī tur notiek kaut kādas pārvietošanās. Ko jūs par to domājat? Otrām kārtām, un to jūs jau arī teicāt ievadvārdos, pirms gazas, notikum, gazas notikumiem islāma ekstrēmistu tēls bija, nu, tā vājinājies. Un tika paustas atsevišķas bažas, tās pauda šīs mērnās arābu valstis. Un uh, tas notika kā reakcija uz sabiedrības viedokli, kas atbalstīja Hamas no vienas puses, uh, nostājoties pret Izraēlu tātad. Un uh, vispār šī attiecība attieksme pret terorismu mainījās. Gomešs kundze. Paldies, priekšādātā. Gribētu uzdot jautājumu Kērhov kungam. Jūs savā paziņojumā teicāt, ka tieši dalību valstīm ir jārisina sekas, kas saistīts ar drošību. Tā gadījumā, ja tiek tās uzņem cilvēkus, kas tiek atbrīvot no Guantanamo cietuma, ja tiek izdarīts šāds pieprasījums. Un es gribētu jums vaicāt, kāds ir jūsu paša viedoklis par šiem uh, drošības sakām, ko radīt šo cilvēku atbrīvošanu un uzņemšanu valstī? Uh, ņemot vērā, ka šī cilvēka, protams, it kā ir, no viņiem ir noņemtas apsūdzības, un, eh, bet, nu, fakts ir tāds, ka viņi ir tikuši pakļauts spīdzināšanai, no, nolaupīšanai, tam līdzīgi sēdējušajos Guantanamo cellēs. Nu, jāsaka, pat tie, kas tur tagad pavadījuši, pat ja viņi nebija teroris, tagad viņi varētu dusmās par tādiem kļūt. Ko darīt? Viss šis, ja es dzimšanas baznīcas gadījums ar palestīniešu izkliedēšanu. Tas, protams, arī viss saistīts ar šīm drošības sēkām. Otrs jautājums. Tas izriet no ģenerāļa Moriona teiktā par riskiem Sahelē un Sahārā, Alžīrijas Sahārā. Ja jūs redzat, ka pastāv risks, ka turpinās konflikts Rietum Sahārā jauniešu paudzes krīt izmisumā, un e, tā visa rezultātā viņi iekļaus šajās teroristu organizācijās. Ko tad e, darīt šo jauniešu labā? Lisabonas līgums. Kā jums šķiet, kā tad Lisabonas līgums ļaus e, labāk Eiropas Savienībai nodrošināt koordināciju cīņā pret terorismu? Vai tādā veidā mums, piemēram, uh, Eh, varēsim, piemēram, ļaut arī dalību valstīm visām eh, ratificēt šīs te konvencijas un nodrošināt lielākus eh, spēkus cīņā pret teroristu atbalstītājiem ārpus robežām. Un kas, ko jūsuprāt, Eiropālu un Eirojust vajadzētu saņemt, lai tās kļūtu spēcīgākas sadarbībā ar Interpolu un sadarbību pret, sadarbībā pret organizēto noziedzību? Paldies! Lielas paldies! Nākamais runātājs ir eh, Konrādkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Savu komentāru un jautājumus eh, vēlos uzdot Kerkov kungam. Un man precizējošs jautājums. Uzklausot jūs un tas, kas arī izskanēja vēlāk, man ir jautājums, cik cieša sadarbība ir ar Krieviju? Tagad mēs dzirdam, ka Krievijas puse ir norādījusi, cik svarīgs ir Afganistānas misija, rietumu misija Afganistānā un piedāvājusi sadarbību. Un, un man saka, kas notiks tālāk tad arī šo sadarbību ar Krieviju. Papildu jautājums. Tas, kā mēs risinām jautājumus ar terorismu grupām, tas ir arvien aktuālāks. Nākošajā nedēļā mēs pieņemsim um, Eiropas Savienības parlamenta rezolūciju par Guantanamo bāzi, un mēs līdz ar to apsveicam šo lēmumu. Taču es to pieminu tajā kopsakarībā, kā jūs norādījāt arī ar kriminālu sodu kodeksu. Jo es uzskatu, ka mm, slēdzot šo ieslodzīto bāzi, īstenībā tikai sarežģījumi vēl sāksies. Mēs apsveicam šo mm, faktu, bet ar vienu neatbildēti daudzi jautājumi. Jūs jau arī tiem pieskārāties, bet es gribu vēl precīzēt, cik lielā mērā tas būs atbilstoši vai neatbilstoši kriminālu sodu mm, kodeksam. Nu, piemēram, iekļaut uh, uh piedalīšanos dažādās sagatavošanas nometnēs, uh, kā kriminālsodām nodarījumu jau padomēju šādas konsultācijas ir notikušas, tomēr man interesē, kā jūs to redzat un ko jūsuprāt vajadzētu galu galā īstenot kā tiesisko pamatu, lai arī jūs varētu aktīvi īstenot savus pasākumus, piemēram, policijas aktīvu operatīvo darbību šādos gadījumos. Tādēļ mans jautājums ir, kā mēs tālāk varam attīstīt tiesisko ietvaru, arī attīstīt um, starptautiskās kara tiesības. Jo tieši tajos asimetriskajos konfliktos mums ir rodas problēmas, vai nu tie ir uh, bruņoti civilisti, kas uh, veic noziedzīgs nodarījums un tam līdzīgas sarežģītas situācijas. Lūk, lai mēs galu galā, ja mēs nespējam to visu ievietot zināmā tieskā ietvarā, kādi tad būtu tie tālākie pasākumi, kurus policija diemžēl nevarēs īstenot, jo trūksties kā pamata, jo mums nebūs arī skaidrības, vai tie ir krimināli sodām noziedzīgi nodarījumi vai nē. Līdz ar to es gribu jūs aicināt paskarot tuvāk par tiesisko ietvaru. Paldies! Nākošais tālāk kolēģis Rovskins. Lūdzu jums vārds. Paldies! Paldies par ļoti interesantām prezentācijām. Man ļoti iespaidoja, kur jūs atspoguļojat šo tīklu ko jūs eh, raksturojāt savā prezentācijā. Man ir jautājums, vai kāds ir ielauzies jūsu tīklā, un otrs, vai kaut kādā veidā informācija noplūdus no jūsu tīkla. Paldies! Atkārtoju, vai kāds ir ielauzies jūsu tīklā? Hakers vai tam līdzīga persona, vai tas ir noticis? Pirmais jautājums. Otrs. Otru jūs sapratāt, jā? Ja? Otrs bija šāds. Vai kam vēl ir bijusi e, tādi gadījumi, ka kāds ir neliederīgi, ļaunprātīgi izmantojis šo tīklu pieeju, līdz ar to pieļāvis informācijas noplūdi. Paldies. Jā, paldies. Nākošais. Baronese Lotford. Paldies priekšsādātāji. Atvainojos, ka nedzirdēju Kekop kunga uzstāšanos, jo man bija jāuzstājas arī pilsoņu brīvu lietu komitejā. Man interesē arī jautājums par tiesisko ietvaru un kriminālu kodeksu. Šeit beidzamo gadu laikā mums ir bijuši vairāk situācijas, kad apvienotā ASV, um, īpaši valsts departaments, nosūta regulārs pārstāvis uz Briseli un centās pārliecināt Eiropas Savienību par savu veiksmīgo darbību, bet viņi vienlaikus runā par zināmo trešo iespēju, kā izvairīties no uh, ierastās, no, iesta, nodibinātās krimināla vajāšanas procedūras. Un kur viņi gribēja norādīt, ka kara noziegumiem jāpiemēro atsevišķas īpašas procedūras. Uh, Tagad savukārt mums ir īpaši sarežģījumi ar visu šo situāciju, un mums ir jāatgriež pie eh, īpašās, jau ierastās, tradicionālās krimināla vajāšanas procedūras terorismu gadījumos, terorismu apsūdzību gadījumos. Līdz ar to šī transatlantiskā sadarbība, kā jūs to redzat, turpmāk, lai mēs varētu īstenot uh, ierasto kriminālu vajāšanas procedūru attiecībā uz uh, aizdomās turētajiem par noziedzīgiem terorismu nodarījumiem. Mums mm, šķiet 50. gados ir aptuveni notikuši 50 prāvas, kur arī ir mm, attiecīgi apsūdzētie atzīt par vainīgiem un nosūtīti uz cietumu. Taču, ja, ja ar vienu ir šie nopietni sarežģījumi, kā jūs redzat, kā mēs varam tomēr to atrisināt, lai mums būtu mm, no, iespējams nodrošināt ierastoties svedības kārtību, nodrošināt kriminālu vajāšanas procesu, un līdz ar to arī savācot attiecīgos pierādījumu materiālus, mēs nodrošinātu likumisko mm, procesu ievērošanu. Nevis sekotu īpašajiem jauniedibinātajiem risinājumiem, kur ir izstrādāts īpašās tiesas, īpašā aizturēšanas bāzes un tam līdzīgi. Vai nu tad cilvēki tiek tiesāti saskaņā ar iedibināto kārtību, vai nu tad netiek tiesāti. Lūk, tas ir jautājums, kas šobrīd ir jāatrisina šī tiesiskās, eh, ties, tiesību ievērošana, manuprāt, kas ir ar vien aktuāli. Paldies! Um, à la, à la première... Paldies. Pirmais jautājums. Veriskie kungs jautājums. Viņam tur bija divi jautājumi. Un vai Saudārābija ir gatava un grib sadarboties? Kāda ir viņa griba? Tas bija tāds vispārīgs jautājums, un otrs bija uh, attiecības ar un kā mēs risinām noziedzīgo, organizēto noziedzību apkarojam to. Nu, mums ir jābūt ļoti piesardzīgam atbildot šo jautājumu, jo mēs nevaram uzreiz salīdzināt radikālismu ar terorismu. Uh, Um, de, pa, padomē notikušas aktuālas debats par to, un mēs diezgan vienprātīgi uh, runājam par to, ka tomēr šīs lietas ir jānošķir, ir dažādas lietas un dažādi procesi. Taču mm, šķiet, ka ir diezgan labi, mm, vismaz tā vienprātība ministra padomē, un līdz ar to mūsu kopējās nostāja ir, ka islāms bieži vien musulmaņu savu ticību izmanto mm, ļaunprātīgos nolūkos. Savukārt, um, islāmisma radikāla interpretācija ir viena lieta, tomēr tas uzreiz nav terorisms. Līdz ar to mēs turpinām šīs diskusijas un uzskatu, ka katrā ziņā dialogs ir labāks. Starp reliģiju dialogs ir tiešām mūsu mērķis un mēs to risinām, lai panāktu tādu saprātīgu pieeju. Šķiet, ka arī citu komitejas eh, deputāti šeit cintēja arī Spānijas premjera viedokli un viņa paust viensību. Es tiešām arī to atbalstu. Es pats uzskatu, ka eh, šī ciešā sarakste starp Javieru Solānu un otrs puses Benito Ferrero Valdneri, kā liet, arī lietu komisāri, eh, parāda šo ciešo sadarbību starp Eiropas iestādēm, un mēs šo sadarbību ļoti atbalstām šīs iniciatīvas ietvaros mēs esam redzējuši, cik aktīvi iesaistās arī cits valstis un cik plaša ir šī reakcija. Piemēram, tajā situācijā, kad uh, izskan konkrēts reakcijas par kādu musulmaņu filmu vai par karikatūru publicēšanu, jaunu karikatūru publicēšanu. Līdz ar to Eiropa spēja parādīt vienotu nostāju, un mēs to atbalstām. Savukārt dialogs ar Saudo Arābiju, kā jūs to pareizi norādījāt, ka tas var nodrošināt to, ka mm, vakardienas tikos 25 uh, Saudo Arābijas vēstniekiem visā Eiropā, un viņi ieradās Briselē, lai mēs runātu šīs lietas. Un, manuprāt, šis dialogs ir vēl vairāk jāpadziļina un jāturpina. Nākošais par Lisabonas līgumu. Mm, jau mēs esam novērojuši beidzamo gadu laikā, kas ir bijuši attīstības tendence tieši tieslietu un iekšlietu jomā. Un man tiešām pārsteidz, ka mm, mēs tiešām esam jau iepriekš iedibinājuši šo ciešo sadarbību starp dalībvalstīm. Līdz šim dalībvalstis nevienmēr visu ir spējušas īstenot, tomēr jau no 93. Maastrichts līguma līdz tagad pat ļoti strīdīgajiem uh, um, jā, lēmumam šos tieslietu iešļaukstu jautājumus iekļaut e, trešajā pilārā. Lūk, mums ir bijuši tāda Eiropas integrācijas vēsture, kur mēs esam sākotnēju veidojuši iekšējo tirgu, un paralēli esam tomēr panākuši to, ka 15 gadus mēs jau tomēr pārliecinām arī suverenās dalībvalstis, kad viņiem ir jāspēj sadarboties tieslietu iekšļotu jomā, un uzskatu, ka panāktie rezultāti ir milzīgi. Tie ir ļoti nopietni. Tas tiešām ir ļoti iespaidīgi. Desmit gadus jau notiek sadarbība tieslietu iekšlietu jomā. Un tagad tas tikai prasīja 45 dienas, lai izdotu attiecīgi pieprasītās personas no Londonas uz Madridi. 204 dalību valstis ir apvienojuši savas ārējās robežas šobrīd. Tas tiešām ir nozīmīgi panākumi. Jā, mums nav vienotais krimināla uh, kodeks, par to arī šobrīd nav runa, bet um, kā mēs atzīstam um, savstarpēji um, pieņemtos uh, tiesu nolēmumus, tas ir arī atzīstam. Uh, taču vēl daudz jautājumu, kas tomēr nevar, kur Eiropas valstis nevar savstarpēji vienoties. Es arī uzreiz nesaku, ka mums vajag visos jautājumos Eiropas parlamentam. Mm, es, es uzskatu, ka tiešām jāpiešķir parlamentam arī koplēmumu procedūras tieši tieslietās un iekšlietās. Un es nesaku tikai tāpēc, ka esmu šodien te kopā ar jums parlamentā. Eiropas tālāk attīstība, kā to paredzēja Lisab paredz Lisabons līgums, mm, ir tiešām svarīga um, protams, padomu jau it kā var norādīt, ka um, šīs uh, dubultie posteņi nevienmēr ir veicami, bet, manuprāt, tieslietu un iekšlietu joma ir tieši pats svarīgākais Lisabonas līguma kodols, un, un šos jautājumus tiešām mēs varam vēl tālāk virzīt un attīstīt, neapstāties pie šodien pieprasītās um, vienbalsīgās lēmumu pieņemšanas metodas. Tālāk um, pārmaiņas ASV. Mēs redzam, ka tiešām tie ir radikāli pagriezieni, pārmaiņas, atsakoties no šī radikālismu politikas. Šķiet, ka Latvārds kundze jau arī norādīja, kad ir atkal atgriešanās pie vecās iedibinātās tieslietu kārtības. Īstenībā mēs varētu saukt tam po Eiropas un arī tikpat labi Amerikas eh, procedūru un tradīciju, jo pirms 11. septembra ASV ļoti konsekventi ievēro šādas tiesvedības procedūras, bet nu mēs redzam, kāds, protams, pēc tam mainījās. Tomēr tas parādīja un skaidri atklāja, kā izmantot nepiemērotas tiesvedības metodas, piemēram, spīdzināšanu, tas neko nedod. Tāpat netiek iegūt būtiskā informācija. Tas, kā ASV atgriežas tagad pie tiesiskuma nodrošināšanas, šī paradigma ir ļoti apsveicama. Un mēs līdz šim arī esam ļoti labi sadarbojušies ar ASV, un mēs jau to nenošalojam. Tomēr ar, uh, mums ir jāspēj arī tagad šo sadarbību padziļināt un uh, pastiprināt. Un es personīgi uzskatu, ka ja Eiropa spēja uh, vienoties par kopēju nostāju attiecībā uz Guantanamo bāzslēgšanu, tad uh, mēs tiešām varam parādīt mūsu ciešo saliedētību, un tas var veicināt arī mūsu dialogu tālāku attīstīšanu. Un tālāk, lai mēs nodrošinātu kolektīvu Eiropas Savienības nostāju, mums ir jāspēj redzēt to kā elementu no visplašākajām diskusijām. Mēs jau tikai nerunājam par uh, Guantanamo. Pirmkārt nu, jau mēs gribējām, lai Guantanamo tiktu vai nu slēgta, vai nodrošināta no, nu, dislokācija ASV pamatteritorijā. Un tagad mums ir vēl cits pavērsienu punkts. Lūk. Nākošais jautājums, Janieša kunga jautājums. Tā ir mana prioritāte. Mums ir, mēs darām visu, lai to tiešām veicinātu un atbalstītu. vēsturē mēs redzam, ka terorismu nevar apkarot ar policiju. Terorisms ap, ap, ir apstājis tikai tad, kad viņš zaudēja jebkuru veidu atbalstu arī no iedzīvotājiem. Vēl papildu jautājums, ko jūs uzdevāt. Tas ir tiešām satraucoši. Al-Qaidai ir tieši ietekma arī Magreb valstīs. Uh, un tā ļoti izvērš savu darbību. Tāpēc mums ir jādiskutē arī ar Magreb valstu un Alžīras valdību. Un te nu ir aktuālais jautājums par Sahelu un ciešo sadarbību. Arī Āfrikas uh, Savienība šobrīd nav reaģējis uz šādu situāciju, un tādēļ mums ir jāspēj runāt tieši ar Lībijas un Alžērijas partneriem, kas spēlē būtisku lomu. Par papildu jautājumiem Ir arī lietas, ko es nevaru atbildēt, jo tas ir tomēr Javier Solans kompetence, un, un Solana kungs toreiz norādīja. Mēs nevienmēr varam šādus svarīgus risinājumus sagaidīt īsā laikā. Tad vēl par Guantanamo un drošības ietekmi uz vispārējo drošību. Mēs šobrīd pie šī jautājuma strādājam, un es negribētu teikt, ka um, šobrīd mēs īstenībā strādājam pie tā, lai būtu tāda vienota Eiropas nostāja. Te ir galu galā runa par trim kategorijām attiecībā uz Guantanamo bāzi. Te ir augstākās pakāpes bīstamība, uh, kā to ir paši kategorizējuši amerikāņi. Tad ir otrā kategorija, kur ir runa par apcietinātajiem, kas ir um, tikuši spīdzināti un kas īstenībā ir tur arī ar vardarbīgiem līdzekļiem saņemti. Un trešā kategorija, kas ir it kā attaisnoti un atzīti par nekaitīgiem. Uh, vienkārši vai nu viņi ir nepareizā brīdī bijuši nepareizā vietā, un līdz ar to tagad ir atzīt, ka viņam nav tieši sakara ar šiem apsūdzībām. Taču mums tagad ir jāskatās, cik lielā mērā atsevišķas dalībvalsts, kā es norādīju jau iepriekš, tas ir katrs dalībvalsts atsevišķs lēmums, šos cilvēkus ir gatavs personas uzņemt atpakaļ savā valstī. Tomēr mums jāņem vērā arī drošības apsvērumi, un te droši vien vajadzēs būt gataviem uh, arī sniegt varbūt um, psiholoģisku atbalstu, mm, sniegt citus pasākumus šiem cilvēkiem, uh, jo galu galā varbūt, ka tiešām jāsaprot, ka tie cilvēki, kuriem pašiem vajag palīdzību, nevis kas rada draudus citiem. Mums jau ir zināmi mm, pieredze arī no pagātnes uzkrāt, bet, nu, mums jārēķinās, ka tas būs dārgi. Uh, Par Lisabonas līgumu jau tātad runāju, un vēl ir daži nopietni jautājumi par Alkaidas tiešo ietekmi uh, Magreb valstīs un ietekme uz, uz Eiropu. J.I. A. Y. Um, manuprāt, uh, jau 90. gados šī organizācija um, uzsāka ļoti aktīvu darbību, kas bija vērsta pret Franciju. Mēs zinām, ka Alkaidai arī savas šūnas, kas darbojas aktīvi Eiropā, kas viņam piegādā gan finanses, gan dokumentus. Jautājums ir, kad tas varētu, ka, diemžēl, izlausties kā konkrēta rīcība. Nākošais jautājums par Krieviju. Par sadarbību ar Krieviju. Mums ir regulārs sanāksmes ar Krieviju. Nu, es droši vien nebūtu labākais veids, kā to formulēt, teikt, ka Krievim arī uzkrāt pieredzi Afganistānā, bet, nu, viņi zina Centrālā Azijas situāciju. Paskatīsimies kaut vai viņu praksi mm, narkotiku tirzniecības kontrabandas apkarošanā par to, kā viņi pārciņšos narkotikas uh, kontrabandas ceļus, heroīna ceļus uz Eiropu. Tā kā mums ir šī arī personīgās uh, kontakti ar. Uh, ar Krievijas um, kontrabandas apkarošanas um, speciālistiem, un viņi piedalās šajās sanāksmēs. Nākamais jautājums bija par, jā, par ielaušanos tīklos un, uh, un tīk, informācijas noplūdu. To es pats nevaru atbildēt, jo es uh, par šo jautājumu neesmu atbildīgs īsti. Nedomāju, ka bijusi informācijas noplūda, savukārt ielaušanās uh, tīklos Manuprāt, mūsu aģentūra ir spērus visus iespējamos drošības pasākumus, bet nu es to nevaru atbildēt. Uh, Sāras uh, Baronis Lutfords uzdotais jautājums par transatlantisko tiesiskumu nodrošināšanu. Nu, manuprāt, svarīgākais ir tiešām panākt šādu uh, ciešas un draudzīgas attiestības ar ASV administrāciju ne tikai Guantanamo bāzes slēgšanas jautājumā, bet arī turpināt plašāku dialogu. Un mums visiem vajadzēs īstenībā pievērst padzināt uzmanību, kā ASV atgriežas pie tiesiskuma paradigmas novēro, iedro, ievērošanas. Un tad visbeidzot jautājums arī, pie kā atgriežos par kriminālu sodu. Vai kriminālu sodu kodeks atbilst arī šādiem terorismu noziedzīgiem nodarījumiem? Tas ir sarežģīts jautājums. Beļģijas parlaments um, izstrādā šos uh, īpašos nosacījumus um, un uzskata, ka uh, cīņa pret terorismu tomēr ir aizgājusi nedaudz par tālu un tā nedrīkst ierobežot cilvēku pamatbrīvības. Uh, otrs aspekts, uh, ko darīt ar uh, terorismu sagatavošanas nometnēm. Mums ir jāsagatavo ļoti laba, spēcīga likumdošana arī par šādām situācijām. Savukārt, arī cilvēktiesību pamatbrīvību ievērošana tomēr ir jāskatās kopējā, ar, lai tas viss atbilst realitātei. Tāpēc ir jautājums, ko mēs varam darīt tajā situācijā, ja ASV nu, mēs nevaram viņus nosodīt, tāpēc, ka viņiem krimināla soda kodeks nebūtu attiecīgi pieskaņots šādām situācijām. Nē, nu ir jāpasaka skaidrs, ka ir jābūt attiecīgi tieskajām procedūrām, kas ir saskaņā ar realitāti. Mums jā, nu pat ir bijušas mm, aktuālas debats par to, kas īsti ir terorisms, kas ir šī definīcija. Un kopā ar Franciju mēs esam izstrādājuši institīvu ar piecām citām valstīm. Uh, iesaistot tiesnešus un prokurors, kur mēs apkopojam aktuālās problēmas, ar ko viņi sas saskarās praksē. Un padomu pie šī dokumenta strādā. Lūk, tie konkrētie tiesības sargājuši iestāžu pārstāvi, kas ļoti labi zina, kādas ir sarežģījumi praksē un kāda ir tiesvedības, atvainojot, tiesību aktu trūkumi. Tas ir tiešām centrāls elements ko mēs šobrīd risinām un apskatām. Un, ja mums šie jautājumi nav sakārtot, tad mums eh, draud, eh, nu, zinām, dezorientācija. Jā, paldies. Mēs esam, diemžēl, nonākuši arī situācijā, ka mēs esam pārtērējuši savu laiku. Mums arī vēl paredzēts arī jautājumu loks ar padomus pārstāvi. Tādēļ man jautājums, vai jūs varat arī sniegt savu atbildi trīs minūšu, minūšu laikā. Es zinu, ka parlamentārā mēs esam uztrenējuši to, bet es ceru, ka jums arī tas izdosies. Paldies! Paldies! Neatbildēšu tos jautājumus, uz kuriem jau atbildēja Kērkaukungs. Lielākā daļa jautājumu arī bija adresēta tieši viņam, bet tad, kas tad ir šī pievienotā vērtība, ko Interpol var dot Eiropas Savienībai? Nu, man jāsaka, ka 27 Eiropas Savienības dalībvalsts ir arī Interpol dalībnieces. Un tā visa rezultātā, cik tā tas attiec uz mums, mums nepieciešams stiprināt sadarbību. Pamatojoties uz pamatdirektīvu, kas šobrīd šķiet tiek pieņemta par tos runā par informācijas apmaiņas ap Eiropas Savienības starptautiskajām organizācijām. Tātad, nu, iekšēji runājot, tā ir tāda pāreja uz ārējām attiecībām sadarbība ar Krieviju un citām valstīm pasaulē. Jūs noteikti būsiet pamanījuši, ka tīkli, kas ir Interpolam, 187 valstīs pilnīgi noteikti atbilstīgi arī darbojas. Tie palīdz papildināt Eiropas Savienības veiktās darbības ar šīm valstīm. Nu, vēl viens tāds īsāks punkts ja pareizi esmu sapratis, tad te bija deputāts, kas uzdeva jautājumu par to, vai kāds ir ielauzies, piemēram, mūsu datortīklos, mūsu databāzēs. Nesmu pārliecināts, vai šis deputāts runāja par policijas datubāzēm konkrēti, par policijas tātad eh, reģistriem. Bet, nu, es varu teikt, ka šie tīkli ir aizsargāti, datubās ir aizsargāts, un parasti privāti, privāti personas individi nevar tam piekļiet. Protams, eh, krimināla grupām tas arī nav izdevies. Bet eh, mans kolēģis sīkāk runās par sadarbības starp Interpolu un Eiropolu. Ja runājam par sadarbību Interpolu un Eiropolu starpā, tad jāsaka, tā ir cieša, bet īpaši par terorismu apkarošanas jautājumiem runājot, kā tas bija jūsu jautājumā. Interpol ir izstrādājis virkni datubāzi, kur ir ļoti daudz informācijas par teroristiem. Tur ietverti dati ne tikai no Eiropas valstīm, bet arī no Interpol dalībniecēm. Tātad tur ir ļoti daudz informācijas, kas nāk ne tikai no Eiropas reģiona, bet no visas pasaules. Tas nozīmē, ka mēs varam teikt, ka tas ir startautiskas datu bāzes, un mēs varam piedāvāt informāciju ne tikai par konkrētu reģionu, bet arī starptautiskā veidā. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies par šo ļoti interesanto uzstāšanos. Paldies, ka varējāt piedalā, piedalīties un šo sanāksmes daļu līdz ar to slēdzu.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 Cienījamie kolēģi, mēs turpinām par terorismu. Tāpēc lūdzu nomierinieties, un ja gribat pļāpāt, tad dariet to ārpus šīs zāles. Äh, dürfte ich darum bitten, dass, äh, dass wir die Gespräche hier im Saal beenden, weil wir Dāmas un kungi, lūdzu, ievērojiet klusumu. Ja vēlaties sarunāties, atstājiet zāli. Un tagad e, mums ir paredzētas, paredzēta viedokļa apmaiņa ar prezidentūras pārstāvi, un esmu ļoti priecīgs, ka vēstnieks Ivo Šrameks ir šeit un gatavs e, viedokļa apmaiņā ar mūsu grupu Vēlos pateikties viņam par lielisko sadarbību, kādu mums jau ir izveidojusies ar PDK. Un eh, jāsaka, ka jau pašā prezidentūras sākumā aizsākās lūk šis uh, gāzes konflikts un gāzes krīze starp Ukrainu un uh, Uk Eh, Krieviju, un lūk, būtu interesanti dzirdēt, kā PDK eh, strādāja ar šiem jautājumiem, un kā rafa misija un tās paplašināšana, un vēl daži punkti. Tā tad arī Jūleks eh, misija Kosovā, novērošanas misija un čāda. Uh, 2008. 2009. Eh, gada maijā U4, jeb EU4 misija mm, tiks organizēta. Un kas būs ar Bosniju un Hercegovīnu un kā ar pirātismu apkarošanu. Atalanta besucht un hat dort gesehen, eh, dass dieser Einsatz gut. Un tātad mūsu komitejas pārstāvi arī ap apmeklēja uh, šīs te vienību, šo vienību, kas veic uh, antipirātisma operāciju. Un Francijas prezidentūra savulaik savukārt pieņēma lēmumu 2008. gadā par kapacitātes kāpināšanu, un es domāju, padomas eh, lēmumi prezidentu, eh, Francijas prezidentūras noslēgumā mm, attiecās tieši uz to, kas notiks ar 60 tūkstošiem um, karēvi, kas ir eh, pašlaik atrodas uh, misijā. Mēs gribētu zināt jūsu viedokli par, par visiem šiem jautājumiem. Tur ir iesaistīti arī Čehu bruņoto spēku pārstāvi. Un uh, pastāv šis jautājums par šo pastāvīgo komandu centru Briselē, ko tas varētu nozīmēt. Un mūs interesē, protams, arī Eiropas Savienības un NATO attiecības. Aprīlī ir gaidāms uh, NATO samits. Un mums atkal, protams, ir interesanti zināt eh, jūsu viedokli, teiksim, par Turciju. Berlīna plus vienošanās. Eh, tur arī visādas problēmas ir tieši attiecībā uz Turciju. Tā kā lūdzu, vēstniekungs, jums vārds. Uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Jums ir taisnība, ka mēs plānoja, esam plānojuši un piešķīruši prioritāti noteiktiem jautājumiem, un mums nākās, nācās pieņemt šos lēmumus jau savas prezidentūras sākumā, ko diemžēl aizēnoja gazas un gāzes krīzes. Un mums eh, lielāko daļu laika Līdz šim nācās uh, risināt tieši šīs divas lielākās krīzes. Uh, eh, PDK mēs, protams, koncentrējamies uz uh, tuvajiem austrumiem, uz jautājumiem, kas saistīti ar situāciju tur. Čehijas prezidentūra ļoti aktīvi rīkojasies, organizējot trojkas apmeklējumu, būtībā, būt, burtiski jau pirmajās gada dienās. Tātad mūsu ministrs kopā ar Javieru Solānu un nu, komisāru Ferrero Valdneri eh, devās uz Izrēlu, Jordāniju, Ēģipti un, protams, arī uz palestīniešu teritorijām, lai censtos atrisināt eh, šo te krīzi un panāktu uguns pārtraukšanu Un eh, mēs uzaicinājām reģionu ministrus. Un apspriedām virkni jautājumu galvenokārt, ko Eiropas Savienība varētu darīt no savas puses eh, šajā procesā. Faktiski mēs apspriedām divas tēmas. Tēm, protams, bija daudz, bet eh, runājot par tiem īstermiņa jautājumiem, kas bija jārisina, vispirms mēs runājām par humānās palīdzības eh, nepieciešamību, par to, kas būtu jādara, lai sniegtu šo palīdzību, kas mums, kāda mums palīdzība būtu vajadzīga no Izraels puses. Uh, lai uh, varētu sniegt palestīniešiem šo te humāno palīdzību. Uh, tālāk bija arī sin jautājums, uh, kas satrauc Izrēlu un proti par ieroču kontrabandu uz gazas sektoru. Nu, tad mēs apspriedām arī mūsu Eiropas Savienības rīcības plānu uh, tādā īstermiņā, kāda pasākuma būtu veicama un vidējā termiņā. Uh, humānā palīdzība, e, ieroču un bruņojuma kontrabanda, tā tie bija svarīgākie jautājumi. Un tālāk mēs runājam arī, kā varētu nodrošināt ilgstošu robežu pārējais punktu atvēršanu. Arī uh, rekonstrukcijas darbs, uh, samierināšanās pašu palestīniešu uh, naidīgo spēku starpā, jo nākotnes miera risinājumam, risinājuma kontekstā tas būs ārkārtīgi svarīgi. Tas bija galvenās tēmas šajā sarakstā. Par tām mēs arī runājām. Haviers Solāns šobrīd e, atrodas tuvajos austrumos un tur turpinās sarunas ar partneriem. Tur piedalās ēģiptieši, izrēlieši, Līja Mišels. Jā, mēs tātad arī turpinām strādāt pie šiem jautājumiem. Mēs koncentrējamies arī šiem īstermiņu uzdevumiem, tātad, ko mēs varam izdarīt tūlīt, e, proti uz robežu pārējais punktu atvēršanu. Bet tas nav vienkārši situācijā, kad mums visu laiku ir vajadzīga šī trešā puse, robežas otrā pusē, un tur palestīnieši paši savā vietā starpā nekādi nevar vienoties, un mēs mēģinam atrast e, šo vienošanos kaut kādā veidā un panākt risinājumu. Jo ir eh, būtiski, lai rietumkrasta palestīniešu spēki tiktu pārstāvēti. Lūk, visas šīs lietas mēs turpinām, mēs pie tām strādājam. Protams, ka Eiropas Savienība nekavējoties nosūtīs cilvēkus, tikko tas būs iespējams, ka mēs būsim panākuši vienošanos. Uh, as far as uh, police mission uh, in uh... Attiecībā uz policijas uh, misiju misiju Eupol Kops. Es gribētu teikt, ka šī misija arī ir pastiprināta, ņemot vēlā, vērā sarežģīto situāciju, un mēs paplašinām tās uh, aktivitātes arī uz uh, <clears throat> uh, kriminālu pārkāpumu jomu bet šeit vēl ir ļoti daudz darba darāms. Mēs arī aicinām uh, dalību valstis uh, dot savu ieguldījumu, lai vēl pastiprinātu šo misiju. Es nezinu, vai es tagad, man iet cauri visiem jautājumiem, kas tika minēti, varbūt mēs varam Eh, vispārēji tādu pārskatu veikt. Jā, acīm redzot, saka priekšstādātājs, mēs tā varētu iziet visam cauri, veikt tādu vispārēju pārskatu un tad uzdot konkrēts jautājums. Jūs minējat arī Atalantas operāciju cīņai pret uh, pirātiem. Jāsaka, ka tā ir pirmā jūras spēka operācija, ko veica Eiropas Savienība. Tā uh, sāk savu darbību decembrī, un tai tiešām ir ļoti uh, sarežģīts uzdevums jāveic, jācīnās pret terorismu, tā, tā tad jācīnās pret pirātismu, uh, kas apdraud uh, kuģus uh, pie Somālijas krastiem. Un faktiski drīzāk jau viņi var apkarot tikai simptomus, nevis, nevis, nevis uh, pašu pirātisma avotu problēma ir tiešām samilzusi un uh, vesela virkne jūras reģionu ir pakļauti šajā mm, parādībai. Un mēs uh, domājam, ka visa operācija varētu ilgt apmēram gadu, un mēs esam uzaicinājuši arī citas valstis piedaloties, arī Horvātija, Ukraina Krievija, kas arī ir izrādījuši interesi pievienoties Atalanta operācijai. Un ir jākoordinē tātad rīcības starp Krieviju, Ķīnu, ASV, kas arī ir izvietojuši savus spēkus reģionā. Pašlaik eh, šie jūras spēkus sastāv četras fregates ir arī daži helikopteri un, un trīs uh, lidmašīnas no Francijas. Mēs vēl sagaidām uh, Spāņu kara kuģus, kas mums pievienoties, arī Itāļu fregati un trīs uh, Zviedru kuģus jau šovasar. Misijas uzdevums, pirma, pirmais uzdevums ir uh, pasaules pārtiks programmas uh, kuģu aizsardzība. Uh, tie ir visi ievainojamākie kuģi. misijai nav mandāta vai uzdevuma veikt kaut kādas operācijas vai darbības krastā. Bet šķiet, ka visgrūtākais uzdevums ir šobrīd koordinēt visu ar eh, tiem spēkiem, kas pievienojas eh, Eiropas misijai, <clears throat> piemēram, ar Amerikas krieviem, lai mūsu rīcība tiktu labāk koordinēt šajā reģionā. Var jābūt jūs interesē, kas tad īsti notiek Bosnijā. Jā, šis jautājums arī ir eh, mūsu darba kārtībā, mums ir noteikts tā saucamais ceļvedis, bet mm. Uh, bet uh, visu situāciju nedaudz sarežģīja, teiksim, tas fakts, ka Slovākija ir jauns uh, ārlietu ministrs un uh, Jautājums ir tagad eh, par viņa jauno nozīmējumu, vai, vai mm, viņš tagad darbosies kā speciālais, kā īpašais pārstāvis vai īpašais sūtnis, vai viņš tiks aizstāts nekavējoties ar citām un personu un tā tālāk. Martā notiks uh, ieviešanas padomas sanāksme, un tur būs runa par uh, future of the mission will par uh, mūsu uh, Balkānu misijas uh, administratīvo uh, tātad pārvaldību, ka cik lielā mērā uh, šī misija tiks paplašināta vai sašaurināta, cik tālu tā ir izpildījusi savus uzdevumus un cik tālu nē. būtībā misijas eh, gal, galvenais uzdevums ir tātad veidot šo valsts pārvaldes uh, un institūciju kapacitāti Bosnijā. Uh, situācija drošības ziņā šeit ir diezgan sarežģīta, uh, tomēr uh, relatīvi mierīga. Uh, uh, un tad, lūk, ir vēl viena paketa. ar e, jaunas e, misijas uzdevumu paketes veidošanu, kas e, pastiprinātu Altea, un šeit tā attieksies ne tikai uz izpildu varu, bet tiks paplašināt. Vēl viena svarīga misija, ko es vēlētos minēt, ir, protams, Afganistāna. Jūs varbūt zinat, ka mēs ievērojami pašlaik pastiprinam misiju Afganistā, Afganistānā. Šis darbs virzās priekšu relatīvi labi, bet eh, joprojām ir svarīgi jautājumi kā koordinācijas uzlabošana Šeit ir, piemēram, ASV projekts, kas attiec uz policijas apmācību. Mēs šeit koordinējam mūsu spēkus un centienus. Un šķiet, ka vissvarīgākais uzdevums Afganistānā Čehijas prezidentūras laikā ir vēlēšanu sagatavošana un drošības nodrošināšana Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misijai. Tas ir svarīgi. So, uh, thank you very, very much. Paldies uh, jums, uh, vēstniekungs, un Es sākšu uh, ar jautājumiem. Jautājums par gāzu un par robežu pārējais punktu atvēršanu, kāda ir uh, jaunākā situācija, vai raķetes no gazas sektora vairs netiek izšauts vai tiešām šie raķešu uzbrukumi ir apstājušies, kā jūs raugāties uz jautājumu par ieroču kontrabandu un kādi instrumenti ir jūsu rīcībā un kā ar kuģu izmantošanu, vai jūs uzskatāt, ka to izmantošana ir liederīga, vai ir citas iespējas, lai šo robežu uzraudzītu, kā norisinās sarunas. Un varbūt mēs varam vairākus jautājumus kopā izskatīt. Bērskundze lūdzu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Divas jomas. Uh, par kurām es gribētos parunāt, jūs komentārs par gazas sektoru un Afganistānu. Nu, kā es to saprotu, tad cilvēki runā par tehniskiem aspektiem atverot robežas pārējais punkts, bet eh, jāskatās arī uz politisko pusi pašreizajā situācijā. Mēs sastopamies ar, humani, ar humano katastrofu Gazā. 50% upuru bija bērni un sievietes. Uh, un Izrēla nav pildījusi savas starptautiskās saistības um, attiecībā uz humanās palīdzības uh, sniegšanu reģionā. Rafa ir uh, robežu pārējais punkts privātpersonām. Caur turieni nevar uh, braukt smagais autotransports, piegādājot tonām uh, palīdzības kravu. Uh, Un tāpēc jautājums ir, cik ilgi mēs varam stāvēt malā un atteikties sniegt kaut kādus komentārus, pirms uh, eh, skatoties, kā cilvēki iet bojā. Afganistāna. Tagad jautājums par to, kādu stratēģiju mēs izvēlēsimies, eh, ņemot vērā prezidentu maiņu ASV Un tagad jāskatās, kas mums būtu jādara un kā mums vajadzētu rīkoties ar savām pilnvarām ar, un savu mandātu. Un nā, tātad NATO komandieris aicināja uz atsevišķu narkobaronu fizisku iznīcināšanu, kas principā nav likumīgi, un Vācijas NATO ģenerāļi pret to iebilst. Tāpēc ir interesanti redz, dzirdēt, vai mums ir eh, Eiropas nostāja šajā jautājumā, vai mums šeit būs vēl jaunas pretrunas. Lielas paldies, Gomeša kundze. Čemen, um, um, Priekšādātāji, paldies. Vēstniekungs. piekrīt tam, ko teica kolēģi par Eiropas Savienības lomu Palestīnā un situācijā Gazā. Jūs minējāt, ka jūs ņemat vērā arī šos drošības draudus Izrēlē. Nu, kā tad ir drošības draudi palestīniešiem šajā teritorijā? Varbūt tos arī jāņem vērā. Redzu, ka paziņojumā, ar ko nākus padomā padome, pagājuši pirmdien ir iekļauta atsauce par to, ka jūs atbalstāt izmeklēšanu, par to, kāda veida, par, par kara noziegumiem, ko pastrādājusi, pastrādājuši Izraels spēki. Bet es ceru, ka tas tiks paplašināts arī uz Hamas. Vai padomē ir bijis runas arī par to, ka Eiropas Savienība varētu nākt klajā ar savu nostāju un runāt tieši, veikt sarunas tieši ar Hamas, Hamas tiešā veidā? Jo tā viņš šķiet, ka Eiropas Savienībai vajadzētu pārskatīt savu nostāju un to darīt. Izraels pārstāvs bija šeit runāja ar mums nesen gazas e, bombardēšanas laikā. Viņa teica, ka viņi jau nākamā dienā runās ar Hamas vai tas ir ticis apsvērts kā daļa no drošības stratēģijas tuvo austrumu šādu pušu konfliktu risināšanā? Senatoru Mičeli iecēra Obamas kungs šajā amatā, vai ir paredzēti kontakti ar viņu drīz par Atalanta? Jūs teicāt, ka pastāv šai operācijai ilgtermiņā ierobežojumi un arī ilgtermiņa mērķi, zināmā mērā, ierobežoti. Un tas, protams, tāpēc, ka mēs visi saprotam, lai arī neviens to skaļi nesaka, ka šī operācija nevar būt īsti veiksmīga un atrisināt problēmas, uh, kamēr netiek atrisināt problēma iekšzemē, ne tikai uz, jū, uz jūras, tās ir tikai sekas. Tas nozīmē, ka Somālija ir vajadzīga ties, tiesiskums un kārtība, bet Somālijas teritorijā šobrīd nekas netiek darīts. Tur netiek īstenots iepriekšējā sANO rezolūcijas un uh, viss šis sajukums Somālijā netiek risināts, bet tas, protams, ir tas iemesls, kāpēc uh, notiek šis pirātisms jūrā. Nu tā tad, vai padome šobrīd domā par kaut par to, ko vajadzētu darīt, lai risinātu situāciju iekšzemē, ja tīpaši ņemot vērā, ka tagad mainās arī šī nostāja pamazām ASV Jāsaka, iepriekšējā ja administrācija mums pasliktināja situāciju, jo viņi faktiski ies, nu, ar tādu grūdienu nosūtīja spēkus Etiopi, Eti, Etiopijas spēkus Somālijā, un tas, protams, radīja protestu vilnu un tā tālāk. Bet, nu, tagad jāsaka, viņi runā par to, ka spēks varētu atvilkt. Par Afganistānu. Vai kaut kas tiek paredzēts arī kontekstā ar to, ka Albruka kunga, kunga, kungs ir Obamas administrācijas ietvaros iecelts šajā jaunajā amatā? Varbūt būs jauna Amerikas stratēģija attiecībā uz Afganistānu. Jums jāpārliecinās, ka mēs arī šai reģionā dodam savu ieguldījumu. Citādi eh, mēs nevarēsim panākt pozitīvas pārmaiņas. Nu, visbeidzot par Guantanamo. par šīm um, sistēmām, drošības um, schēmām, kas būs jāizveido, lai atsevišķas dalībvalsts varētu uzņemt um, pašreiz um, Guantanamo ieslodzītos personas. Vai jūs varat mums mazliet pastāstīt par to, kāda tad varētu būt šās, kāds varētu būt šīs drošības schēmas, par ko tiek runāts šobrīd? Uh, un diskusijās pusdienās, kur tas tika apspriests starp ministriem, tika izteikts atbalsts kaut kāda veida arī finanšu atbalstam šāda veida drošības schēmām Eiropas Savienības mērogā. Paldies! Eh, paldies! Ja vairāk nav citu jautājumu, tad došu jums vārdu atbildē. Lielas paldies! Sākšu ar atbildu uz jūsu jautājumiem. Kontrabanda gazā, šie tuneļi, kontrabanda pār jūru. Domāju, ka problēma ir tāda, vismaz tas, ko analīzes liecina, ka vispirms notiek kontrabanda pār sarkano jūru un tad pār Sinai, reiz, Sinai kalnu reģionu tur uz gāzu. Tad, kad runājam par kuj, jūras elementu šeit, tad tas lielākoties attiec uz sarkano jūru. Jo vidusjūra, jāsaka, ir nosekta ar Izraels spēkiem, un viņi ir pārliecināti, ka tur šī kontrabanda nenotiek, nekas nevar tikt, eh, tikt cauri šai blokādē. Un, protams, jautājums par tuneļiem un ar to saistīs arī robežu šķēršošanas punktu jautājums. Tātad šobrīd apspriežam pasākums, kas ļautu nodrošināt tehnoloģijas eģiptiešiem, piemēram, seismiskiem uh, datiem, kas ļautu identificēt, kur tad ir šie tuneļi, esot tādu simtiem. Daudz, daži no viņiem, protams, ir sabumbot, bet citi vēl darbojas. Nu, tas ir ļoti svarīgi komponente Izrēlē, lai nodrošinātu ilgspējīgu uguns pārtraukšanu. Nu, lai nevarētu atjaunot šos ieroču daudzumus gazas sektorā. Uh, tā viņš šķiet, ka uguns pārtraukšana šobrīd darbojas. Tā tiešām ir, uguns tiešām ir pārtraukta. Izrēla ir skaidri pateikusi. Tad, kad viņi apmeklēja mūs, un tad, kad mēs apmeklējām viņus Jeruzālamē, ka viņu mērķis nebija iznīcināt Hamas, bet atturēt viņus no tālāku raķešu eh, šā, izšaušanas izmantošanas. Jautājums par no bērskundas. Domāju, ka robežas čēršošanas punktu atvēršana. Un te mēs, protams, runājam tikai par rafas punkta atvēršanu mm, ir paredzēta, jā, ir paredzēts to eh, darīt tūlīt, tikko situācija to atļaus. Bet tam, protams, ir vajadzīga vienošanās starp abām pusēm, starp piesaistītiem pusēm - Izrēliem, Eģiptiešiem, mums un palestīniešiem. Palestīnas pašpārvaldei pie tā arī jādomā. Par to šobrīd intensīvi notiek sarunas, un, protams, tas ir ļoti steidzams jautājums. Jūs turklāt pieminējāt jautājumu par humanās palīdzības piekļuvi. Jā, tā nav pietiekama. Un arī pie tā mēs šobrīd eh, strādājam, mēs to ļoti labi apzināmies. Virkni dalību valstu mums ir lūgusi turpināt izdarīt spiedienu uz Izrēlu un prasīt, lai tā uzlabo pašreizējo situāciju šai teritorijā. Mēs to arī darām. Mūsu ministrs eh, zvanīja Tibelībnī, un viņš sazinās arī ar vēstnieku Jeruzalemē. Mūsu viedoklis ir tāds, ka situācija šobrīd uzlabojas. Runājot par šiem narkobaroniem Afganistānā un to nogalināšanu, tas ir kaut kas, no nu, to es dzirdu pirmo reizi. Un var jums apliecināt, ka Eiropas Savienība neplāno šāda veida pasākums. Neko tam līdzīgu. Un dzirdēju, ka neesmu dzirdējis arī, ka NATO kaut ko tādu plānot. Bet mēs, protams, apzināmies, ka situācija šai ziņā ir sarežģīta. un tāpēc uz dom, uzskatām, ka vēlēšanām būs ļoti svarīgs, eh, svarīga loma spēlējama šeit. Jo korupcijas līmenis jāsaka šobrīd ļoti augsts. Daudzās jomās Afganistānas sabiedrībā. Uh, Gomešs kundzes lūgums drošība Izrēlā, drošība Palestīnas teritorijās. Es teiktu, ka tas viss aizsākās, um, to aizsāka Hamas, pārtraucot uguns, šo uguns pārtraukšanas lēmumu un, nos, un nos, izšaujot simtiem raķešu uz Izraels teritoriju. The ceasefire is, is uh, Nu, un tagad uguns pārtraukšanas atjaunošana ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, lai varētu atsākt mieru procesu šai reģionā. Palestīniešiem, protams, ir leģitīmas drošības eh, bāžas, bet tās var atrisināt kā daļu no miera procesa, kas turpinājās saskaņā ar Anapolisas eh, vienošanos. Un nu, mēs zinām, ka, nu, Hamas zināmā mērā šo procesu ir, nu, sabojājis. Nu, redzēs, kas notiks jaunās ASV administrācijas ietvaros. Kopā ar jauno administrāciju pie tā strādāsim. Eiropas Savienības atbalsts kara noziegumu izmeklēšanā. Protams, Eiropas Savienība atbalsta šādus izmeklējumus Mēs atbalstījām ģenerāli, ANO ģenerālsekretāru šai izmeklēšanā, un jūs atbilstīgi arī pieminējāt, ka ar to tiek domāta Izraels izmeklēšana. Tā pilnībā demokrātiska valsts. Tur valda tiesiskums un mēs uzskatām, ka šī izmeklēšana, jeb izmeklēšanas tiks veiktas. Un, ja ne, tad ANO, protams, vēl iedziļināsies šajā jautājumā. Nu, un tad redzēsim, kāda būs Eiropas Savienības tālākā rīcība. Lielāka problēma, protams, ir Hamas kas izmeklēs karu noziegums tur. Un es domāju, ka tas nav jautājums, kas ir pietiekami atrasināts šobrīd vēl. Par senatoru Mičelu runājot. Solāna tikās ar viņu šajās dienās. Nezinu, kādi tikšanās rezultāti, bet kopumā varētu teikt, ka mēs plānojam jau ļoti strauji uzsākt šo kontaktēšanos ar ASV administrāciju. Un jau nākamā mēneša sākumā tiksimies vairāk. Šķiet, pašlaik ir tie sākotnējie kontakti, vēl mēs neesam izgājuši cauri visiem svarīgajiem jautājumiem, bet to darīsim drīz. Nu, tas līdz šim vēl nav bijis iespējams tīri laika grafiku dēļ. Atalanta. Jums taisnība. Šī tiešām operācija nevar būt veiksmīga, ja netiek atrasināta situācija Somālijā. Bet jāsaka, neviens īpaši nekāro šobrīd doties iekšā Somālijā. Un uh, tāda ir vispārējā nostāja. Redzam, ka tiešām entuziasms no Āfrikas Savienības puses arī nav īpaši liels nosūtīt tur, uz turienu savus spēkus. Bet es domāju, ka tas ir tāds ļoti samilzis jautājums, kas šobrīd tiek risināts arī Jāno, un droši vien tieši tā ir tā labākā vieta, kur to arī šobrīd risināt. Mēs šobrīd, kā jau teicu, cīnāmies tikai ar šiem simptomiem. Mēs, protams, zinām, ka tas ir mūsu pašreizējos politikas vājums, vājā vieta. Bet arī netiek pausts īpaši liels entuziasms par Eiropas, eh, iesa, Eiropas Savienības iestāšanos šajās eh, sauzemes operācijās. And EU, e of course, uh, financially supports, uh, supports, uh... Eiropas Savienība, protams, finansiāli atbalsta MSL. Mēs atbalstam Āfrikas Savienību turklāt. Nodrošinot Eiropas kapacitātes operat, operāciju īstenošanai Somālijā. Un Somālija ir viens no tematiem, kas regulāri parādās mūsu debatēs. Un tur runājam, protams, arī par Atalanta operāciju. Uh, also, what, what e Un uh, runājot par kontaktēšanos ar ASV, tas attiecas, protams, arī uz šiem sākotnējiem kontaktiem uh, ar ASV administrāciju par Somālijas jautājumiem. Mēs pilnīgi noteikti šo jautājumu apspriedīsim februāru sākumā, bet vēl pagaidām šādas apspriedas nav notikušas. Uh, Tas pats attiec arī uz Holbruku un ASV stratēģiju, kas attiec uz Afganistānu. Tās tie tie temati, ko apskatīsim februāra sākuma sanāksmēs, tiekoties ar jauno ASV administrāciju. Guantanamo drošības režīmu un schēmas. Un da dažām dalības valstīm Guantanamo bija tā tēma, kas tika apspriesta arī ministru sanāksmēs. Un ir panākt vienošanās, ka Eiropas Savienībai vajadzētu palīdzēt ASV šai ziņā. un ir vajadzīga kopēja nostāja par to, kā to darīt. Sarunas, manuprāt, ir tikko sākušās. Un piekdien eh, padomē, tas jau bija darba kārtībā, Kērkov kungs, kas šeit bija iepriekš, eh, ieradīsies piekdien tātad padomē un eh, dos mums brīfingu par to, kādas sekas, kādas implikācijas varētu būt šai kopējai situācijai, un tad mēs esam paredzējuši saņemt arī kaut kādu, izstrādāt arī, arī iespējamo scenāriju dokumentu un pieņemt lēmumu. Tātad tas tiek plānots nākamajai, nākamajai sanāksmai, un līdz nākamajai sanāksmai tad mēs apspriedīsim šos iespējamos scenārijus un variantus jo tas ir ļoti svarīgs jautājums arī ņemot vērā gaidāmo ārlietu ministru tikšanos februārī. Äh, Liels paldies! Es vēl pats uzdošu jautājumu. Tas ir par Čehijas Slovāku uh, äh, kaujas grupu, cīņas grupu. Vai tā tiek sagatavota? un uh, kādai misijai tie tiek šobrīd gatavoti. Kāds varētu būt šīs iespējamās misijas? Un uh, Gomiškundze, jā, es arī jāpaldies. Man arī viens jautājums. Ņemot vērā vakardien pieņemto lēmumu, kuru uh, nāca klajā Krievija par uh, raķešu novietošanu Kaļiņgradā, uh, novietošanas apturēšanu mm, atcaucoties uz ASV administrācijas mm, gatavību, pausto gatavību pārskatīt viņu plānus. Kāda ir jūsu viedoklis no Čehijas prezidentūras viedokļa? Vai tas turpināsies vai neturpināsies, cerams? Thank you. Uh... Jā, paldies. Šīs um, īpašās vienības sagatavošana turpinās, un tur, kad būs sākot kāda vajadzība, viņi tiks izmantoti. Un tātad jau tā ir otrā raunda grupa attiecību par raķetēm. Raķešu novietošanu Kaļingradē un apturēšanu šī projekta. Nu, gribu norādīt, ka nekas nu īstenībā nav mainījies kopš gada sākuma. Mēs esam parakstījuši vienošanos ar ASV. Mēs no nu, ņemam vērā, ko es atsījusi jaunā ASV administrācija valdība tomēr arī vien ir konkrēts idejas par to, kā radaram varētu mainīt šīs funkcijas. Radaram, kas bija, kam bija jāuztver informācija par vidē rādījus raķetēm, un šobrīd jāatzīst, ka šīs radara funkcijas varbūt nav gluži skaidrs. Mēs esam ņēmuši tikai pirmos tādus signālus, vispārīgs signāls par to, ka kaut ko jaunā administrācija šobrīd apsver, bet nav nekāds bijuši oficiāls sarunas ar jauno ASV valdību par iespējamām pārmaiņām šajā jautājumā. Tas, protams, ir svarīgs jautājums. Ko es esmu pārnājis ar savu ministru Andriju Klintons kundzi? Un savukārt Krievijas paziņojums. Tas tikai žests. Labas gribas žests. Tomēr jāņem vērā, ka, nu jā, šīs raķetes līdz ar to nav tur norietots. Paldies! Tā kā nav citu tālāk jautājumu, tad arī mm, liekam punktu. Paldies jums, vēstniekungs! Thank you very much. Und äh, wir kommen jetzt, äh, jetzt zum letzten Teil. Līdz ar to tagad nesam pietuvušies mūsu sēdes beidzamam posmam, un te pievērsīsim uzmanību gazas sektoram un par to, kādu lomu spēlē Eiropas komisija attiecībā uz gazas sektoru. Līdz ar to došu vārdu Eiropas komisijas pārstāvim, bet kurš lūdzu runās? Mēs uzklausījām padomu, lūk, tagad ir pienācis laiks uzstāties komisija par gāzu. Kurš lūdzu runās? Tas ir Herr Tesapsidis von Redex. Tātad tas būs Sapsidis kungs no ārējo attiecību ģenerāldirektorāta. Paldies, priekšsādātāji. Mans vārds ir Leonīdis Sapsidis un esmu Uh, no šī ģenerāldirektorāta, arī attiecību ģenerāldirektorāta, un jums zinoši par situāciju Gazā. Patiešām priekšsarētāji, man blakus sēž Žans Klods Ero, kurš ir nodaļas vadītājs un ilggadējis jau Eiropas Savienības darbinieks, kas ļoti labi zina un vienmēr seko aktuālajai situācijai un īpaši atbild par humanitārojiem jautājumiem eko. Priekšsēdētāji, godātie deputāti. Gaza ir mūsu prioritāte ne tikai komisijas eh, uzmanības lokā, bet eh, Eiropas Savienības kopējā eh, uzmanības lokā. Un Eiropas Savienība šeit darbojas ļoti aktīvi politiskajā arēnā visās pasaules mērogā. Jau 20. decembrī tiks sasaukt um, padoms sēdi, tika nosūtīta trojkas uh, delegācija, kas devās šo reģionu, piedalījās arī mūsu komisāre. Tam seko cits sēdes, Eiropas Savienības sēdes. Eiropas Savienība nāca klājā ar aicinājumu izsludināt pamieru, lai gan vēlāk izrādījās, ka abas puses to varēja izdarīt tikai vienpusēji, kad no savas puses paziņojot šo. Uh, uguns pārtraukšanu. Diemžēl tas ļoti trausms pamiers. Un uh, uguns pārtraukšana ir jau, zinām, ir atkal pārkāpt ar neseniem ziņām par to, kad ir bijuši raķešu uzbrukumi un Izraela to, uz to atbildējusi ar, ar armijas uh, atbildi. Eiropas Savienība ir uzturējusi ļoti intensīvs kontakts ar Izraels varas iestādēm. Uh, un noturējusi vairākas tikšanas pagājušajā nedēļā arī ar ārlietu ministru Zipju Livni, kurai sekoja tikšanās ar Eģiptes, Jordānijas un Palestīnas ārlietu ministriem, piedaloties arī Turcijas, Norvēģijas un pārstāvjiem. Pirmdien padome nāca klājā ar saviem secinājumiem un mums ir paredzēts arī rīcības plāns. Un pirmā prioritāte šajā sarakstā, komisijas sarakstā, ir nodrošināt tūlītēju cilvēku e, humanitāro palīdzību. Tas ir mūsu pirmais uzdevums, lai kaut kādā veidā risinātu daudzās problēmas, ar ko saskars iedzīvotāji šajās teritorijās. Līdztekus humanitārai palīdzībai ir arī citi soļi, kurus mēs tūlīt e, esam gatavi spērt. Vēl jo svarīgs jautājums ir arī par ilgtspējīgu mm, robežu šķēršošanas punktu nodrošināšanu, darbības nodrošināšanu ar Ēģipti, bet ne tikai. Arī ar citu robežu kontrols punktu un darbības nodrošināšanu, kas ir būtiski, lai varētu piegādāt humanitāro palīdzību un arī citas vajadzīgās preces un arī, lai nodrošinātu personu, ja personālu nokļūšanu lai īstenotu vēlāk rekonstrukcijas darbus. Cits jautājums ir kontrabandas, iep, iepaši ieroču kontrabandas apkarošana. Skaidrs, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums drošības nodrošināšanā. jautājums, kas ir mūsu partneris Gazā, lai īstenot humanitāro palīdzību un, um, un arī pēc tam rekonstrukcijas darbus. Jā, palestīniešu pašpārvalde ir mūsu partneris un mēs pilnībā atbalstām Abas, eh, prezidentu Abas, bet, diemžēl, Gazas sektorām šī situācija sarežģītāka. Mums trūkst šī īstā partneri, ar ko mēs varētu runāt Gazas sektorā. Uh, savukārt mūsu iespējas sniegt šo rekonstrukcijas palīdzību, manuprāt, nu, neizmērojami nozīmīgi. Un šajā sarakstā ar daudzām jomām, kur mums aktīvi jāstrādājas, nu, mēs saprotam, ka ir ļoti svarīgi, lai atsāktos miera sarunas. Gazas notikumi tikai pasvītro, cik svarīgi šīs process ir un tas pieprasa, lai mēs varētu mm, virzīties uz Palestīnas valsts pasludināšanu, kas ļautu nodrošināt mieru un mierpilni, mierpilnu pastāvēšanu kopā ar Izrēlu. Tie ir galvenie jautājumi aktualitātes, un es pēc tam priekšsēdētā esmu gatavs arī atbildēt precīzi jautājumus, īpaši par tām darbībām, ko Eiropas komisija un tās dienesti tieši šobrīd augstais pārstāvis Solāna atrod šajā reģionā, kur precīzi mēģina arī risināt sarunas ar eģiptiešiem, ar izrēliešiem par pamieru uguns pārtraukšanas nodrošināšanu, lai tas tiešām būtu patiesa uguns pārtraukšana. Un līdztekus mēs runājam par konkrētiem pasākumiem, kas jau ir jāspēr uzreiz, lai nodrošinātu palīdzību Palestīnas iedzīvotājiem. Paldies! Paldies! dod vārdu Anai Gomešai uzdot jautājumu. Jums nav jautājumu? <laughs> Es biju pārliecināts, ka jums vismaz viens jautājums jau nu būtu. Labi, tad man pašam ir jautājums. Saskaņā ar jūsu rīcībā esošu informāciju, kāds ir šīs aktuālākās palestīniešu vajadzības, kuras ir akpašas akūtākās vajadzības un prioritātes līdz tam? Paldies! Pavisam skaidri, tās ir humanitārās pašas pamatvaidzības. Un to nodrošināšana ir būtiska. Robežu čēršošanas punkti šobrīd ir atvērti, bet tas nav īsti tāds uh, pilsdarbības režīms. Um, pirms divām dienām, šodien viņi darbojas, vakardien viņi nedarbojās. Līdz ar to robežšķēršošanas kontrolas punktu atvēršanai ir jābūt nodrošinātāji, un tam tā ir jādarbojas humanitārās palīdzības preču apjomi šobrīd uh, nav pietiekami. Nu, piemēram, 200 kravas mašīnas šobrīd tiek uh, ikdienas nosūtīts, bet uh, pirms tam, pirms blokādes, tātad pirms 18 mēnešiem, vajadzēja aptuveni 500-600 kravas mašīnas. Jūs varat saprast, ko tas nozīmē. Uh, pēdējā gada laikā, īpaši pēc šīs ak, uh, pēdējās krīzes, šīs vajadzības pēc um, precēm, humanitārām palīdzības un arī būvniecības materiāliem, piemēram, uh, rezerves daļām, caurulēm, cementu. Tas ir viss svarīgākais, kas šobrīd ir, lai nodrošinātu, piemēram, ūdens apgādi, elektrības tīklus, kas viss ir sabojāti un uh, sabombardēti ņemot vērā, ka 700% iedzīvotāji šobrīd ir pilnībā 100% atkarīgi no ārējās palīdzības, jo ekonomika vispār šobrīd nedarbojas, ir sagrauta. Līdz ar to pirmkārt ir jāpanāk un jānodrošina visu robežu punktu darbība, atvēršana un darbība. Otkārt, jānodrošina, lai preču apjoms tiktu nodrošināts vajadzīgā apjomā. Treškārt, preču kvalitāte, lai būtu īstās preces īstajā laikā. Šobrīd ir ar vien spēkā konkrēti ierobežojumi uz konkrētām precēm, kas ir pieejams un kuras drīkst ievest šajā teritorijā. Bet tās ir visas humanitārās palīdzības preces saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem. Tie vairs nav tikai medikamenti, bet arī pārtika un arī citi materiāli, kurus es nu pat jau minēju, kas ir būtiski, lai varētu nodrošināt uh, un sākt atveseļot eh, šo nu, rekonstrukcijas darbs. Turklāt ir jānodrošina, lai cilvēki atvino humanitārās palīdzības eh, personālam ļautu iekļūt šajās teritorijās. Šobrīd tas sarežģīti ar vienu. Ir vajadzīgs speciāls atļaujas, un visu laiku ir ļoti sarežģīta šī situācija, tā ka tas ir viens konkrēts uzdevums. Uh, atļaut humanitārās palīdzības sniedzēju personāla iekļūšanu šajās teritorijās, arī nevalstisko organizāciju iekļūšanu. Tas ir ļoti svarīgi. Un vēl cits svarīgs jautājums ir par to, tas nav vienkārši nauda, trūks naudas. Vienkārši ir pilnīgi sagrauta banku sistēma, Izrēla nepieļauj nekādu naudas plūsmu uz Hamas Viņi ir ierobežojuši pieju um, skaidriem naudas līdzekļiem. Un vienīgie, kas saņem naudu, ir um, apvienoto nāciju organizācijas pārstāvji. Bet uh, tas neko neglābi, jo kā lai dzīvo pensionāri un visi cilvēki vispār bez naudas? Un līdz ar to tas arī tieši ietekmē Eiropas saimnības sniegto palīdzību. Nav nekādas iespējas sniegt finanšu palīdzību šobrīd, jo nav, kur vispār šo naudu pārskaitīt šobrīd. Un līdz ar to mēs nevaram to nodot cilvēkiem, kuriem to ļoti akūti vajag. Varbūt mans kolēģis varētu paskaidrot nedaudz arī. Šans Klots, jums varētu sniegt detalizētu informāciju par šīm vajadzībām. Jā, paldies. Es negribētu atkārtot tas, ko mans kolēģis sacīja, bet tomēr es vēlētos paskaidrot, ka galvenokārt e, ir šīs te humanās palīdzības e, vajadzības, nepārtikas preces, kas nodrošina pamata vajadzības īpaši cilvēkiem, e, kas ir pārvietoti, kas nevar doties uz savām mājām, jo tās ir iznīcinātas. Mums ir jāatbalsta šie cilvēki, kā arī tie cilvēki, kas palīdz eh, kopt, eh, teiksim, aprūpēt eh, ievainotos. Mm, ūdens ir ļoti svarīgs jautājums. 18 mēnešu laikā, kad tika noteikts embargo, tika panākts kompromiss par ūdens apgādi, bet nebija pieejamas rezerves daļas un materiāli varētu atjaunot uh, ūdens padeves sistēmu. Un izrēlieši ir ārkārtīgi negribīgi atļaujot, eh, teiksim, cauru, ievest caurules, jo, lūk, tās var izmantot, lai būvētu kaut kādus ieročus un, un Tika runāts par eh, naudas reāls vienkārši skaidrs naudas trūkumu, par to, ka nepietiekams daudzums um, smagu automašīnu, kravas automašīnu tiek cauri šiem robežu uh, eh, pārējais punktiem. Pagājušajā gadā mēs piešķīrām 73 miljonus eiro. Un uh, sniedzot, eh, ko, mm, tātad sniedzot humāno palīdzību eh, Palestīnas pašpārvaldei, janvārī tika pieņemts eh, tātad lēmums par papildus līdzekļu piešķiršanu gazas sektoram. Tas bija šāds ārkārt lēmums. Mm, Žanmišēla kungs apstiprināja to un šobrīd pašlaik darbojas ANO izvērtēšanas misiju un balstoties uz tās rezultātiem, tad liks lēmts par kopējo nepieciešamo palīdzības apmēru. Palīdzības plūsmas jau ir sākušās, bet uh, tas ir atkarīgs arī no uh, tā, cik atvērt būs šie robežpunkti. Priekšsēdētājs uh, jautā, cik, eh, vai jums ir dati, tāds vērtējums, objektīvs vērtējums par to, kas tiešām ir noticis un tā tālāk, vai ir attiecīgas, eh, sat, vai attiecīgi satelīta uzņēmumi, lai varētu mm, eh, tātad novērtēt situāciju tālāk par RAFu Un uh, par vienu otru misiju es esmu redzējis tā, ka komisija piedalās uh, šajās misijās, piemēram, AFS misijā, vai tā tiks atkal iedzīvināta, vai komisija tur piedalīsies, un ja jā, tad kādā veidā un formā. Bon, pour ce qui concerne, euh... Kas attiecas uz izvērtēšanu, tad jāsaka, ka to realizēja interesētās puses, kas konflikta laikā un pirms tam teritorijā ir bijuši un vēl tur atrodas. Un e, tā tad e, šīs reālais darbs, e, novērtēšanas darbs notiek, ir tapis ziņojuma projekts un uh, Un nu, tur ir viss uzskaitīts, cik tad dēku ir izpostīts, eh, cik ir daļēji nopostīts. Dati ir diezgan precīzi. Mums tā tad ir eh, šie te vērojumi uz vietas. Ir arī aptuvenu uzskaitīta nepieciešamība pēc medicīniskās aprūpes. Uh, cik cilvēkiem nepieciešama medicīniskā palīdzība, cik cilvēkiem aprūpe. Te vairāk starptautiskas nevalstiskās organizācijas ir līdzdarbojušās, lai, lai šos informācijas savākt. Un uh, satelītu uzņēmumi, jā, tie ir nosūtīti tiem, kas to var izmantot. Mēs komisijā neesam tādi eksperti, lai paši strādātu ar satelītu uzņēmiem. Un priekšsēdētāji saka, otrs komisijas pārstāvis. Uh, Runājot par uh, Eiropas Savienību un komisijas dalību uh, RAFA misijā, jā, mums ir darbinieki, kas šobrīd atrodas gazas sektorā, eh, kas arī uh, pēta, kādas ir mm, pašas svarīgākās vajadzības, īpaši nesprāgušo, uh, nesprāgušās munīcijas jomā, kāda palīdzība būtu sniedzama, bez tam uh, šis te psiholoģiski sociālais atbalsts, kas būtu nepieciešams. Uh, Tātad eh, vismaz 50% eh, no iedzīvotājiem ir bērni, kas jaunāk par 15 gadiem. Tātad es domāju, ka šis traumatiskais eh, rezultāts, ko radīs šis konflikts, ir milzīgs. Un tāpēc ir jāizmanto stabilitātes instruments, kurā ir paredzēts šāda palīdzība kas attiecas uz Eiropas Savienības dalību RAPS misijā, protams, ka mēs vēlētos mobilizēties pēc iespējas ātrāk, tik līdz apstākļu uz vietas to atļauts, eh, darbinieki ir gatavībā, taču ir jābūt vispirms droši, elementārajai drošībai nodrošinātai un ir jābūt eh, piekrišanai no visām pusēm. Komisija, protams, ka ir gatava, mums, mēs esam mm, jau piedalījušies un gaidam tagad eh, post, postījumu izvērtējumu konkrēti Rafas robežu pārējais punktam. jo pirms notika uguns pārtraukšana, tātad šī vērtēšana, izvērtēšana jau sākās, jau mums ir jāzina, kāds ir kaitējums nodarīts un cik ir nepieciešams, lai to atjaunot. Komisija ir gatava līdzdarboties arī mm, tālākās eh, EDAP misijās eh, šajā teritorijā un arī uh, mūsu mandātu paplašināšanā ņemot vērā to, cik svarīgi ir šie pārējais punkti ne tikai uh, humanās palīdzības piegādē, bet arī Eh, tirzniecības un eh, tātad dažādu preču kustībai, cilvēku eh, kustībai. Tātad ir svarīgi atvērt ne tikai raps pārējais punktu, bet arī pārējais punktus no Izraēlas uz Palestīnu, te, palestīniešu teritorijām otrādi. Mēs nevaram atgriezties pie šīs blokādas, jo citādi ekonomiskā palīdzība ekonomiskā dzīve neatjaunosies. Cik es saprotu, tad eh, jūs domājat, ka RAF misijas eh, aptvērums būtu jāpaplašina un jāizvērš šis darbs arī uz citiem uh, Eh, robežu pārējais punktiem, ne tikai uz rafas pārējais punktu. Jā, tā ir Eiropas Savienības vēlme, tas ir pausts padomas secinājumos, un mēs jau esam kontaktējušies ar iesaistītajām pusēm, lai risinātu šo jautājumu. Es domāju, ka tā ir viena no tēmām, par kuru runās arī augstais pārstāvs. Paldies! Paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi? Laikam nē. Tādā gadījumā es saku paldies visiem tiem, kas piedalījās un slēdzam šīs dienas sēdi.